Ladies and gentlemen, Dāmas un kungi, kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Point number one. Pirmais punkts. Darbkārtības pieņemšana. Pants arī kungs šodien nav klāt, un rīt arī nebūs klāt, un tāpēc viņa ziņojumu par uh, kopējās delegācijas vizīti Magreba valstīs mēs pārliksim uh, uz citu laiku, un uh, rīt uh, mēs uh, diskutēsim par komisijas, par padomas ieteikumiem par ANO ģenerālo asamblēju. Vai kāds ir pret uh, kaut ko, kas ir uh, rakstīts protokolā pa 28. februāra sanāksmi? Priekšādātāju paziņojumu sniegšu vēlāk lai mēs tagad nezaudētu laiku, jo es eh, gribētu sveikt mūsu vidū NATO ģenerālsekretāru Anders Fogu Rasmusenu. Man ir liels prieks, ka jūs esat ieradies. Ah, un ļoti labi, ka tas ir tik īsu laiku pirms NATO samita Čikāgā. Mums nav daudz laika, un mēs droši vien labprāt eh, diskutētu plašāk, mums vajadzētu intensīvāk veidot attiecības ar NATO, kā Eiropas Savienībai, nekā līdz šim tas ir bijis. Bet es domāju, ka ir svarīgi, lai mēs šajā viedokļa apmaiņā, tātad apmainītos viedokļiem pirms NATO samita, lai jūs varētu arī uzklausīt to, ko mēs sākām redzēsiet, ka šeit ir arī Nacionālo parlamentu pārstāvi no septiņām valstīm ieradušies desmit deputāti. Sveicu arī viņus mūsu vidū. Prieks, ka viņi ir ieradušies un diskutēs ar mums. Mums ir jāsaprot, ka NATO šobrīd ir transformācijas procesā, kas ir sarežģīts, un arī Eiropā mums ir ekonomikas krīze, un tieši tāpēc vajadzētu ciešāk sadarboties um, militārajā jomā, lai radītu sinerģijas efekts un lai varētu pildīt savus uzdevumus. Un jāskatās arī uh, uz situāciju Lībijā, Afganistānā un uh, šīs te paplašinātais mandāts, uh, tās viss ir lietas, kas ir svarīgas. Vissvarīgākais, manuprāt, būtu ģenerālsekretāra kungs, lai jūs izmantot šo iespēju un informētu mūs par tiem galvenajiem punktiem, kas tiks apspriesti Čikāgā. Liels paldies vēlreiz, ka ieradāties, un tagad jums vārds. Priekšsādātāja kungs, dārgais Elmār, liels paldies par uh, šiem ievadvārdiem. Vispirms ļaujiet man izmantot šo iespēju un uh, atzinīgi novērtēt jūsu ilgstošo darbību Eiropas politikā Jūs esat aktīvi piedalījies institucionālajā attīstībā Eiropas Savienībā. Jūs esat aktīvi iesaistījies ārējā un drošības politikā, un paldies jums par to, un jūs arī ar lielu interesi strādājat pie Eiropas Savienības un NATO attiecībām. Man ir liels prieks, ka var būt šeit. Man vienmēr patīk apmeklēt Eiropas parlamentu. Uh, Daudz no jums zinās, ka es pats biju parlamentārietis, 31 eh, gadu pavadīju parlamentā un šeit jūtos gluži kā mājās. Un vienmēr ir jauki atcerēties, eh, cik eh, tuvas Eiropas institūcijas ir NATO šajā pilsētā. Kad mēs runājam par drošību, Eiropai uh, ir tiesības lepoties. Uh, Pēdējos desmit gados NATO Eiropas uh, sabiedrotie ir uh, darbojušies Afganistānā, uh, arī Lībijā un palīdzēja arī nu, nostabilizēt Balkānu reģionu. Pa šo pašu laiku Eiropas Savienība ir uzņēmusies ļoti svarīgu lomu uh, Grūzijā, Balkānos un Āfrikā. Tas ir tiešām iespaidīgs uh, darba saraksts Un tas ir arī svarīgi, jo Eiropai ir jāspēlē ļoti būtiska loma mūsu drošības eh, saglabāšanā. Varbūt, ka šis nav pats bīstamākais laiks nesenajā vēsturē, un tomēr eh, laiks ir eh, tiešām ļoti sarežģīts un notikuma attīstība nav paredzama. Mūsu ekonomikā ir smagi laiki, kas eh, izdara milzīgu slogu uz mūsu iedzīvotājiem un arī valsts finansēm. Tā pašā laikā ir arī eh, neparedzamība gan eh, Ziemeļāfrikā, gan Tuvijos austrumos, un parādās arī jaunas militārās varas un jauni draugi, draudi, kā piemēram kiberuzbrukuma draudi. Un šis jautājums mums ir jāatrisina. Tā tad uh, eh, ir, protams, jāsaglabā pieeja uh, eh, naftas resursiem, bet uh, jātiek galā ar šo nedrošo situāciju. Mums ir uh, jāņem vērā mūsu vēlētāja griba, bet nedrīkstam arī aizmirst, uh, ka mums ir jādarbojas globālā mērogā. Neviena valsts, neviens uh, kontinents, lai cik spēcīgs tas būtu, šos izaicinājumus nevarēs risināt viens pats un vienlā brīdī. Uh, Šis ir laiks, kad mēs vairāk kā jebkāda esam atkarīgi viens no otra, lai nodrošinātu mūsu kopējo drošību un saglabātu mūsu kopējās vērtības. Tātad mums ir e, jāturpina investēt, e, ieguldīt šajās drošības attiecībās, kas ir tik būtisks. Vairāk kā 60 gadus uh, Eiropa un Ziemeļamerika ir sadarbojušās NATO kontekstā, lai cīnītos ar kopīgiem izaicinājumiem, lai saglabātu brīvību un demokrātiju, lai attīstītu Eiropu, kas būtu vienota, brīva un dzīvotu mierā. Šobrīd mūsu drošību nevar nošķirt no globālās drošības. Uh, Dažkārt tas nozīmē arī to, ka mums ir jānosūta mūsu spēki ārpus Eiropas robežām, lai saglabātu mūsu cilvēku drošību mājās, kā mēs to esam darījuši Afganistānā, pie Somālijas krastiem un arī virs, debesīs virs Lībijas. Tāpēc es eh, ticu, ka pat eh, risinot ekonomiskās problēmas, ar kurām tā saskars, Eiropa nedrīkst eh, neredzēt eh, to, kas notiek apkārt un domāt tikai par savām vietējām problēmām. Runājot par drošību, vienīgā perspektīva, kas ir reāla un saprātīga, ir globālā perspektīva. Bet gribu teikt arī skaidri, es neuzskatu, ka mums vajadzētu automātiski uh, risināt visas problēmas, kas parādās pasaulē. Bet uh, es gribu teikt, ka Eiropas valstīm ir jāraugās arī ārpus Eiropas, jābūt gatavām rīkoties, eh, lai aizsargātu savas valstis. Tām ir jābūt spējīgām pievienoties mūsu Ziemeļamerikas partneriem, um, operācijās, kas ir ārpus Eiroatlantiskā reģiona. Lai aizsargātu mūsu pilsoņus eh, ANO hartas principu garā. Šodienas ekonomiskās problēmas varbūt eh, varētu būt iemesls, lai mēs pievērstos savām iekšējām problēmām, bet um, Eiropa Eh, tomēr Eiropai ir jāraugās arī ārpus Eiropas robežām, un tāpēc eh, Eiropas valstīm ir jāiegulda kritiskajā militārajā infrastruktūrā eh, tādā gudrā veidā, un tam ir arī turpmāk jābūt gatavām izmantot šo infrastruktūru, kad tas ir nepieciešams. Labās ziņas ir tādas, ka Eiropa nesāk no nulles. Šobrīd mums ir uh, ļoti spējīga un uh, darboties griboša Eiropa, ne, un vairāk uh, pat nekā tas bija pirms 20 gadiem. Un uh, darbojas jau daudzās operācijās, pat nelielas valstis, kā mana valsts, ir parādījušas, uh, ka tās spēja darboties uh, ļoti aktīvi. Pagājušajā gadā Lībijā Eiropas valstis skaidri parādīja, ka tās uh, grib uh, un spēja uh, vadīt NATO operāciju. Bez uh, būtiskiem uh, Amerikas ieguldījumiem šī operācija Unified Protector droši vien nebūtu bijusi tik veiksmīga. Um, dažādi tehniskie risinājumi bija, protams, ļoti nozīmīgi, kas tika sniegti. Lai Eiropa varētu sniegt šādu ieguldījumu, ir jābūt politiskajai gribai, jāuzņemas politiskas saistības un arī finanšu resursi jāiegulda, jo atsevišķas valstis vairs nav spējīgs atļauties uh, viens pašs uzturēt šīs militārās kapacitātes, ne tagad, ne arī nākotnē. Uh, Un tomēr, ja mēs apkopojam un uh, kopīgi lietojam resursus, ja mēs palīdzam viens otram un izvēlamies multinacionāls risinājums, tad mēs varēsim atļauties tādas militārās kapacitātes, kādas mums ir nepieciešams 21. gadsimtā. Tā ir viedā aizsardzība. Un, um, Lai to panāktu, ir ciešāk jākoordinē un jāsadarbojas starp uh, Eiropas Savienību un NATO. Uh, lai mēs uh, varētu atbalstīt viens otru tā vietā, lai konkurētu savā starpā. Jo mēs visi zinām, ka mums uh, ir kopīgas 21 dalībvalsts, un uh, tām ir tikai vieni militariskie spēki un uh, tikai uh, viens nodokļu maksātāju kopums. Un tāpēc es aicinu, tātad es atbalstu šo uh, Eiropas Savienības um, kopējās lietošanas un uh, uh, apvienošanas iniciatīvu. Dāmas un kungi, mūsu nākotnes ceļš ir skaidri iezīmēts. Mēs uh, tiešām iegūsim daudz no spējīgākas Eiropas aizsardzības sistēmas. NATO un Eiropas Savienība var un tām vajadzētu uh, savstarpēji sadarboties, vienai otru atbalstot starptautiskajā drošībā. Lai šo lomu pildītu, Eiropai ir pietiekami jāinvestē mūsu kopējā drošībā, un Eiropai ir jāturpina investēt šajā tik ļoti svarīgajā transatlantiskajā sadarbībā dažādos aspektos. Es ticu Eiropai, es ticu Eiropas apņēmībai veicināt mieru un drošību šajā kontinentā un ārpus tā robežām. Un es ticu, ka Eiropa ir gatava spēlēt sev pienākošos lomu Eiropas, es anvēros pasaulē. Uh, Paldies. Man liekas, ka tas. Um, Mums tād eh, dot ļoti daudz arī ierosmes tālākam diskusijām. Un jo tā apliecina arī, protams, jau runātājs saraksts. Un tas tik liek man uzreiz jau varbūt noteikti zināms ierobežojums uzstāšanās laikam. Katram tad deputātam divas minūtes. Varam vienoties par to? Salafranks kungs lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētājs veicam ģenerāls sekretāru mūsu vidu. Un šī uzstāšanās notiek mūsu darba kārtības ļoti īpašā brīdī, sagaidot Čikāgo eh, samitu. Un šajā sakarā jūs tikāties ar Eiropas um, komisijas priekšsēdētāju Barozu lai varētu stiprināt attiecības starp NATO un Eiropas Savienību. Un es gribētu lai jūs mums eh, pastāstītu vairāk par to, kādas ir mācības gūtas pēc um, reidiem Lībijā. Otrkārt, kādi tuvinājumi pastāv un kādas ir apņemšanās starp eh, organizācijas atšķirīgiem locekļiem, uh, Eh, saistībā gan ar Lībiju, gan ar Afganistānu, tāpat arī runājot par atsevišķām citām iespējām intervencēm no OTAN puses, kādas varētu būt eh, iespējams Sīrijā vai Malī. Un nu, treškārt, kādas ir attiecības eh, ar Krieviju un atsevišķām citām bijušā padomju bloka valstīm? Un kāda loma ir Turcijai šobrīd, lai attīstītu attiecības starp NATO un Eiropas Savienību? Un visbeidzot, cik lielā mērā savienoto valstu loma e, nākotnē būs organizācijā. Un uzklausot savienoto uh, valstu aizsardzības sekretāru, e, viņa viedokli, es gribētu zināt, Kāds ir jūsu viedoklis attiecībā uz organizāciju pirms šīs svarīgās eh, tikšanās, kas notiks drīzumā Čikāgā? Paldies, priekšsēdētāji. Kopa. Kops kundze. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Mans jautājums šāds. Par kodolieročiem Eiropā. Mēs saprotam, ka arī, protams, tad arī kodolieroču atturošais spēks. Uh, Katrā ziņā man interesē, kuras tad īsti ir kodolieroču valstis Eiropā. Saprotot, ka arī nākotnē izmainīsies vēl NATO spēku līdzsvars un kāds arī būs iespējas tad izmantot raķetes pašaizsardzībai. Man tomēr interesē arī šo atturošo spēku, kā mēs tad varam izmantot, jo galu galā arī ir ANO drošības padoms eh, dalībvalstis, ka, protams, aizstāsīs par savām interesēm, bet ir jautājums par to, cik lielā mērā tad vispār Eiropas teritorijā tiek eh, uzturēti kodolieroči. Un kā jūs redzat, kāda šobrīd aktuāli ir draudi no Irānas un Ziemeļkorejas, un kāds iekļaus šajā kopējā eh, aizsardzības spēkā stratēģijā? Paldies. Bogdans Krišs, kas pārstāv Čehijas republiku, lūdzu. Jā, paldies. <clears throat> es vēlos arī atsaukties uz ANO ģeres sektāru runu. Un mēs jau tikāmies nesen pirms diviem mēnešiem Vašingtonā, un toreiz mēs pārskatām jautājums par to, kā publiski mēs varam tad šeit arī publiski eh, sabiedrību pārliecināt par šo gudrās ir viedās aizsardzības ideja, smart defense. Mums tas toreiz liekas ļoti būtisks jautājums, kas arī tagad būs viens no kodola um, jautājumiem, centrālajiem jautājumiem. Uh, arī Čikāgas samitā. E, šobrīd lielākais izaicinājums mums tieši ir padarīt šos aizsardzības idejas, koncepts sabiedrībai, plašākai sabiedrībai vienkārši saprotams. Otkārt, ja mēs runāsim par to, kas notiek tālāk 12 tūkstošā šī gada otrā pusē un 13. gadā, kas notiks mūsu misiju Afganistānā. Es saprotu, ka tā tiks pārveidot par tikai tādu atbalsta misiju Afganistānas pašas Afganistānas aizsardzības spēkiem. Bet kā tad īsti tas būs un kāds tad ir gaidāmais nolēmums un uh, samiet ietveros? Un kas tad ir jūs redzējums pēc uh, ISAF misijas uh, pēc 2013. gada? Vai arī šī būs tāda uh, <clears throat> brīvprātīgo valstu uh, sadarbība turpināsies, vai tas būs pilnīgi savādāk? Un trešais jautājums. Vai jūs esat uh, domājis arī par šo atbalstu jūsu izvirzītajām reformām, kas vispār tātad uh, uz NATO spēku un uh, ģenerāla štāba izmaiņām? Tas, protams, nav tik daudz sabiedrībai plaši zināms, bet mums vajadzētu tomēr tam ļoti nopietni pieiet un jāskatās arī, kāds būs tad īstā kapacitāte un spējas. Tad galā, galā bija viens arī no centrāliem jautājumiem Lisabonas samitā. Un viens beidzamais jautājums - mm, struktūrālās reformas. Jūs šobrīd īstenot šādas struktūrālās NATO reformas, vai tas atbilst mūsu stādītiem mērķiem? Atvodas, kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, ģenerālsektāri. Paldies, ka esat ieradies pie mums uz sarunām šodien. Man ir jautājumi līdzīgi kā arī jau to, ko uzdev arī pirms sešiem gadiem jūsu priekšsacim. Eiropas parlaments ļoti cieši seko arī tam darbam, kas turpinās pēc 2007. gada februāra ziņojuma. Tātad par slepeniem pārvedumiem un personu izdošanu slepenā kārtā. Uh, Tātad šīs nolīgums vienošanās ietvers, kas bija parakstīts jau 2001. gada oktobrī, kad NATO piemērot piekto pantu, uh, Dažas no dalībvalstīm tātad vienojās par tādu padziļinātu sadarbību, pa, ciešāku sadarbību, piemēram, arī apmainoties slepeno informāciju, kas vērsta uz terorismu apkarošanu. Un tie bija ASV sabiedrotie, galvenokārt arī kā, kā <clears throat> arī iespējas izmantot dalībvalstu militāros lidlaukus, un, lai uzpildītu ASV kara lidmašīnas. Uh, Pēc tam, protams, ir bijušas diezgan nopietnas bāžas. Arī gan divpusēji un gan daudzpusēji līgumi NATO ietvaros ir tieši vai tie ir veicinājuši nelegālo personu pārvedošanu un citu veidu nelegālās darbības, piemēram, spīdzināšanu. Ir arī val, izvirzīts apsūdzības pret valstīm, piemēram, Lietuvu, Rumāniju, bet tajā brīdī viņas aktīvi mēģina iestāties NATO. Tātad tie bija no 2001 līdz 2004 gadam šis periods, šie gadi. Uh, Vai jums ir bijusi iespēja izmeklēt šos apsūdzības, kas ir vērstas pret NATO iesaisti šādos uh, uh slepenajos un darījumos vienošanās? Mēs nenām tikai par uh, tātad militāriem darbībām, bet arī par valstu sadarbību. Vai jūs esat pieprasījuši šādu izmeklēšanu, vai jūs esat veids šādu izmeklēšanu, vai jūs varat mums sniegt absolūtu kategorisku garantiju par to, ka NATO struktūras nekādā veidā nebija iesaistīts šādos arvien nezūdošajās apsūdzībās par personas slepenu izdošanu un pārvadāšanu. Ohbīrērs kundze, bet man liekas, ka vēl būs arī Nacionālā parlamenta deputātiem jādod vārds pavidam. Paldies, priekšsādātāji! Jā, pirmais jautājums saistāts ar arī to pašu, ko teica Latvords kundze. Jā, mums arī pavisam nesen bija arī speciāla uzklausīšana. Uh, Uh, cilvēktiesību komitejā par tālāko darbību izmeklēšanas darbā, izmeklējot šīs slepenos personu pārdāšanas un izdošanas praksi. Un mēs, protams, arī tad arī e, gribētu dzirdēt no jūsu puses, kāpēc neviens no NATO neatsaucās mūsu ielūgumam ierasties un arī aicināt tad jūs arī atbildēt uz šo mūsu komitejas referents uzdoto jautājumu. Otrs jautājums. Vai jūs varētu mums nedaudz arī precizēt, par informāciju par pagājušajā nedēļā notikušo samitu starp e, NATO un Krieviju. Un tad jautājums, vai arī NATO aizsardzības sistēma, kas ir plānota, vai tā arī tad tiks iekļaut Čikāgas e, darba kārtībā. Pianetas kungs, Itālijas e, deputātu parlamentu pārstāvis. Jā, paldies priekšsēdētāji, paldies uh, godātais ģenerālsekretāri, um, jūs šodien likāt akcentu galvenokārt uz to, kā Eiropa var spēlēt nozīmīgāku aizsardzības lomu. Tātad ne, mēs nerunājam par tikai Eiropu kā drošības patērētāju, bet reiz arī kā drošības radītāju. Tātad katra valsts aizstāv pati sevi un reiz ar citus. Mans jautājums, ģenerālsekretār, jums. Kā jūs redzat šo iespēju? ciešāk sadarboties, lai nodrošinātu šādu viedo, gudro arī aizsardzību un reiz arī nodrošinātu, protams, šo gan eh, patēriņu, gan arī ieguldījumu. Un īpaši domāt arī par to, kāda bija pieredze Balkānos. Otkārt, par bažām, ka Krievija nepiedalīsies Čikāgas samitā. Kā jūs to vērtējat? Un cik uh, lielā mērā mēs varētu būt bažīgi par Krievijas nepie, nelīdzdalību vai nepiedalīšanos samitā? Paldies! Tagad es arī likšu punktu visam runātāju sarakstam un tālāk došu vārdu ģenerālsektāram, lūdzu. Paldies jums par jūsu jautājumiem, paldies, uzreiz atbildēšu Salafranks kungam. Tātad kāds ir mācības no mūsu Lībijas operācijas? Vēlos uzsvērt divas lietas. Pirmkārt, ir iespējams Eiropas sabiedrotajiem kopā arī ar Kanādu nodrošināt tiešām arī nepieciešamo šādu uh, resursu uh, vairākumu un uzņemties arī vadošo lomu šajā operācijā. Tas katrā ziņā mūs tāds pozitīvs veiksmes stāsts Lībijā. Par spīti ekonomiskām grūtībām, par spīti ekonomiskas krīzē visā Eiropā, uh, Eiropa uzņēmās vadošo lomu, uzņēmās lielu atbildību šajā operācijā. Otrā lielā mācība ir tāda. Eiropas sabiedrotiem šobrīd trūkst būtiskā militāro resursu. Un, lai mēs spētu piedalīties nākotnē starptautisko krīžu novēršanā, tad Eiropai ir jāinvestē šādos kritiskos infrastruktūrās, kri, kritiskajā, um, kritiskajās resursos un tehniskos risinājumos, piemēram, gaisa uzpildes uh, risinājums. Eiropas arī aizsardzības aģentūra šobrīd ir uzņēmusies šo institīvu caur šo kopīgo uh, patēriņu un ieguldījumu pieju, mm, pooling and sharing, un uh, Tikpat svarīgi arī ir papildus vēl resursi, kas mums ir slepenā informācija, um, arī uzraudzība un arī šī bezpilota uh, lidmašīnas, kuras mēs izmantojam izlūk darbam. Um, tāpat mēs arī aicinām, lai arī Eiropas valstis saprot, ka viņiem ir jāinvestē aizsardzības uh, izdevumos papildus tehnisko aprīkojumu nodrošināšanu. Tas ir galvenās lietas, ko mēs sapratām Lībijas operācijas ietvaros. Papildus jūs jautājat, vai mēs varam iztēloties, kā NATO iesaistās arī jaunās operācijas, tad jūs tieši piesaucāt Somāliju un Sīriju. Par Somāliju. Nu, šobrīd tā ir Āfrikas Savienības virzītā misija, operācija. Mēs viņam sniedzam zinām atbalstu uh, Somālijā, Āfrikas Savienībai. Bet uh, galvenokārt mēs runājam par Āfrikas Savienības eh, operāciju, un tā arī tam būtu jābūt. Par Sīriju. Šobrīd mums absolūti nav šādu nolūku iesaistīties Sīrijā. Tieši eh, nodrošināt militāru intervenciju eh, Sīrijā. Nu, kāpēc? Šeit pirmkārt nav ANO mandāts Sīrijā, un turklāt Sīrija pati par sevi ir tomēr daudz savādāks un sarežģītāk a, a, lieta, un šīs gadījums, tas skatoties arī no viņu m, valsts struktūras, no viņu multikulturālismu, no reliģismu, no daudziem citiem aspektiem, tā kā mēs uzskatām, ka tur viņiem piemērotākais būtu reģionālais risinājums iesaistoties reģionālās valstis. Uh, Man jāsaka liela nožēla par to, ka ANO drošības padoma nepanāca vienošos par juridiski saistošu rezolūciju. Tomēr es augstu vērtēju to, ka visas ANO drošības padomas valstis šobrīd atbalstīja prezidentūras um, paziņojumu deklarāciju, kas tā kalpo kā pamats tālākam ANO anana plānam. Un uh, es domāju, ka mēs varēsim to arī izmantot kā tālāko pamatu problēmu atrisināšanai Sīrijā. Uh, Es aicinātu, protams, arī tad eh, arī aktīvi reaģēt uz eh, pat tautas pamatotām prasībām nodrošināt demokrātiju un brīvību un stingri nosodu režīmu iztenot apspiešanu. Tālāk mūsu attiecības starp NATO un Eiropas Savienību. Mēs ļoti labi zinām, ka mēs neizmantojam tās pilnībā. Uh, bet te jau, mm, un tālāk ir domāt par Turciju. Mm, ne tikai Turcija tā, kas būtu kaut kādā veidā atbildīga par šādu varbūt nepilnīgo attiestību mūsu attiecībās. Mums ir jāskatās, ka mēs varam sadarboties. Es esmu izstrādājis konkrēts priekšlikums. Konkrētāk, es ierosinu, lai Eiropas Savienība noslēgtu un parakstītu īpašu vienošanos starp Turciju un Eiropas aizsardzības aģentūru un līdz ar to izstrādāt arī kopējo aizsardzību šādu kārtību starp Eiropas Savienību un Turciju. Turklāt Turcijai tad būtu jāpieņem, kā starpdarbība starp Turciju un Eiropas Savienību nozīmē starpdarbību visām 27 dalībvalstīm. Tā ir tāda pragmātiska ētika, pieeja, un uz tās mēs arī varētu balstīt tālāko sadarbību, bet līdz šim nekāds progress gan nav panākts. Un visbeidzot, jums bija jautājums arī par to, kāda ir tad ASV loma NATO ietvaros. Tas, protams, nav nekāds jaunums, ka ASV, protams, ir šobrīd dominējošais a, sabiedrotais NATO ietvaros. Kopš augstākā kara beigām mums ir notikusi zinām dinamika kas vēlreiz ir šī attīstība pasvītrojusi, ka ASV uzņemās tieši lielāko daļu no kopējā drošības sloga, ja tā varētu to saukt. Šodien NATO sabiedrotie kopā tikai rada vispār 20% no uh, kopējiem NATO izdevumiem. Un tas jau pats par sevi runā visspēcīgāk. Tātad kopumā tas nozīmē, ka Eiropiešiem ir vairāk jāinvestē, lai nodrošinātu šo NATO kapacitāti. Un arī ir šie ekonomiski, protams, sarežģīti apstākļi. Uh, mēs vienalga varam to vēl izmantot spēcīgāk šo situāciju, nodrošinot ciešāku sadarbību. To, ko es saucu par smart defense, tas, ko jūs saucat arī par pooling and sharing, tātad viedā jau gudrā aizsardzība, kopīgais patēriņš un ieguldījums. Par raķešu aizsardzību. Raķešu aizsardzība nav vērsta ne pret vienu konkrēto valsti, bet gan pret vispārēju apdraudējumu, lai no kurienes tas arī nāktu. Šobrīd jāatzīst, ka nu, vairāk nekā 30 valstīm uh, jau šobrīd ir raķetes, vai tās arī cenšas tās iegūt. Un daži no tām jau ir attīstījuši tādas raķetes, kas var arī skart tieši NATO teritoriju. Tieši tāpēc mēs esam arī izdomājuši izveidot šādu raķešu vairogu, aizsardzības vairogu. Tātad tas nav vērsts ne pret kādu konkrētu valstu, bet gan pret kopēju apdraudējumu, iespējamu apdraudējumu. Tad bija arī jautājums par to, kādus konkrētos soļus tad jau mēs esam īstenojuši, lai izveidot šo gudro aizsardzību. Tas ir uh, process, mēs tagad to virzam, un tas arī tad būs lielais jautājums NATO arī e, samitā Čikāgā. Tātad te mēs piedāvājam konkrēts e, vairāk nekā 20 starpvalstu projektus. Pēdējo mēnešu laikā esam izvirzījušies vadošās valstis katrā atsevišķajā jomā, starptautiskajos projektos, esam noteikuši, kuras valsts arī piedalās starptautiskajos projektos, un tās kopā arī tad um, nodrošina arī labāku sadarbību, um, apmācību, um, aprīkojuma aktualizāciju, atjaunošanu. Tas viss ir arī iekļaujās kopējā gudrāks uh, aizsardzības eh, konceptā. Par Afganistānu. Kāda būs tad misija pēc 2014. gada? Ir skaidrs, ka ir panākt jau vienošanās, ka mēs arī turpināsim šādu NATO apmācības misiju. Un līdz 2014. gada beigām tātad mēs būsim pārbeiguši ISAF misiju. Bet NATO turpinās, protams, arī šo apmācības, jeb sagatavošanas misiju arī pēc tam. Uh, Mēs šobrīd diskusiju, risinām diskusijas, kādā veidā tas notiks, bet ir skaidrs, ka tas būs viens no konkrētiem uzdevumiem, būs Afgānistāns uh, aizsardzības spēku sagatavošana. Un to tieši tad vadīs NATO. Tomēr mēs šobrīd risinām šeit praktiskos jautājumus, kādā veidā tas notiks, vai mums ir jāsniedz papildus, vai arī uh, arī militāra aizsardzība mūsu um, apmācības um, programmu vadītājiem. Lūk, par tādiem jautājumiem mēs spriedīsim arī un diskutēsim Čikāgas samitā. Par NATO reformu. Šeit nav nekāds izmaiņas šobrīd mūsu tajā uzstādījumos. Um, mēs vēlamies, lai mūsu struktūras būtu efektīvāks un kā mēs varētu tad arī to nodarīt, nākotnē efektīvāku sistēmu izveidot. Lēdija Latvorda uzdeva jautājumu par, par NATO pan, 5. panta iedarbināšanu, kas tātad notika dienu pēc 2001. gada septembra teroristu uzmukuma ASV. Es jums varu tikai pateikt to, ka mēs arvien to darām un turpināsim rīkoties tā. Mēs tā kādā ziņā atcaucamies, tās bija pretterorisma darbības, mūsu kopējie centieni, un mēs skatāmies, kā tad, protams, tas notiek. Tātad pretterorismu cīņas ar vien turpinās vidusjūras telpā. Un mēs skatāmies uz mūsu paveikto, un uh, es jums varu apliecināt vēlreiz, ka NATO nekādā veidā nav bijis iesaistīts, un nedz arī nav šobrīd iesaistīts nelegālā starpībās, kā jūs to norādījāt, vai kā jūs to jautājat man. Uh, Lakbīres kundze jautāja par Krievijas un NATO samitu pagājušo nedēļu, kas bija. Mums bija tāds ļoti labs sarunas. Un mēs pārskatījām līdzinējo progresu NATO un Krievijas attiecībās. Un um, jāatzīst, ka pēdējā laikā mēs esam šeit panākuši tiešām nozīmīgu progresu. NATO un Krievijas attiecībās. Mēs runājam arī, protams, par Afganistānu, galu galā, protams, te bija būtisks Krievijas atbalsts tranzītā. Mēs runājam par arī, piemēram, narkotiku apkarošanu, pret pirātismu apkarošanu, terorismu apkarošanu, tātad mēs te uzsveram ciešāku sadarbību starp NATO un Krieviju. Mums ir daži jautājumi, kur mums vēl nav panākta vienošanās, piemēram, Grūzija. Grūzija ir viens no šiem jautājumiem. Un mēs turpinām uzstāt, lai Krievija absolūti ievēro uh, suverenitāti un teritoriālo nedalāmību Gruzijā. Tālāk mm, raķešu vairoga sistēma. Mēs esam uzaicinājuši Krieviju piedalīties, bet, diemžēl, progresa īpaši nekāds nav, nu, bet sarunas turpinās. Tā ka es domāju, kādu dienu mēs tomēr arī varēsim jau tās pabeigt un parakstīt šādu vienošanos par arī sadarbību raķešu vairogām. Uh, Lūk, tas katrā ziņā zīmē tādu ļoti labu sarunu starp NATO un Krieviju. Vienetas kunga jautājums par šo smart defense, pulling and sharing, tātad gudro vietu aizsardzību un par Kosovas un Balkānu kopējo mācību. Varbūt es to skatīšos plašāk. Vēlētos uzsvērt, eh, cik svarīgi mums ir arī protams, ciešāk sadarbību starp um, Eiropas Savienību un NATO tieši Kosovā. Un uh, mums ir, protams, ļoti svarīgi norādīt, ka Eiropas Savienības operācija ULEX ir nepilnīgi aprīkot, tur trūkst viņam resursu. Praktiski tas nozīmē to, ka tam ir liels arī seks uz NATO darbību, jo EFOR misija, KFOR misija, um, uzņems, uh, protams, tad papildus uh, uzdevums un lomas, kas mums ir nebija sākotnēji paredzēts. Īpaši, kur mēs domājam par Kosovas ziemeļu daļu. Mēs uzskatām, ka mums jānodrošina cieša koordinācija, lai būtu pārliecība, ka esam tiešām savus darba pienākumus sadalījuši uh, absolūti pareizā veidā. Un mēs tā kā rasņā vēlētos redzēt spēcīgu Eiropas Savienības lomu, spēcīgu Eulex misiju, un mums jānodrošina, ka Eulex ir uh, aprīkots vajadzīgā līmenī, un tur nodrošināts viss nepieciešamie resursi. Un visbeidzot, jūs mani jautājat par Krieviju un Čikāgo samitu, Čikāgas samitu. Jā, jūs pareizi norādījāt, ka mm, tādā ziņā paralēli tur nebūs arī vēl uh, NATO un uh, Krievijas samits paralēli Čikāgas samitam. Es jau arī risināju sarunu ar prezidentu Putinu, un mēs vienamies par to, ņemot vērā, ka Krievijā šobrīd viņam prezidentam ļoti saspringts uh, grafiks, un viņš tikai pāris, viņš gatavoja savai atkārtot inaugurācijai, un viņ, tā būs tikai pāris nedēļas pirms Čikāgas samitu, tas likās, ka, protams, kā mm, NATO un Krievijas samitu Čikāgā nevajadzētu rīkot. Vienlaikus tā, tā bija mūsu vienošanās ar prezidentu Putinu. Un tāpat mums arī bija papildus vienošanās, ka mums būtu arī šīs jau vienošanās padome mm, starp NATO un Krieviju, kas jau notika pagājušajā nedēļā. Un es vēlos uzsvērt, ka mēs to neredzam tā, Katrā ziņā mūsu attiecības ar Krieviju nav atkarīgs no vienas konkrētas sanāksmes, un mēs katrā ziņā šo dialogu turpinām, un arī Krievijas pārstāvi piedalīsies sarunās par turpmāko ISAF misiju. Tātad. Tā kā dialogs turpinās. Paldies! Oh, uh, Tagad vārds būs Tanok kungam. Paldies, priekšsādātāji! Mēs uh, Eh, sveicam jūs no ECR grupas. Runājot par Lībiju, man šķiet, ka um, gaisa spēki vien nespēja uh, pildīt visus savus pienākumus, uh, it īpaši runājot par GCC valstīm, vai jūs arī piekristu šādai analīzei, un vai tagad mēs uh, varam runāt arī par to, ka Uh, ieroči nonākuši Al-Qaidas rokās uh, un citu spēku rokās. Runājot par Čikāgas samitu, es šodien Financial Times rakstī, lasīju, ka Amerika ir runājusi par 2040. gadu kā termiņu, vai mēs varētu runāt kā par to, ka Afganistāna kļūtu drošāka rezultātā un ka Afganistānas nacionālā armija uh, gulēs uz lauriem un turpmāk nenodrošinās drošību savā valstī. Un kā jūs redzat šo laiku pēc 2014. gada, kad uh, daudzas armijas jau būs atstājušas Afganistānu? Es gribu šeit pieminēt Ķīnu, Indiju un Pakistānu, vai dinamika mainīsies uh, šajās uh, valstīs, kad beigsies ISAF mandāts. Un tālāk, runājot par CSTP un NATO pārklāšanos Un, protams, ka mums ir arī okeāna vairoks Āfrikā un CSTP NATO, kas arī dod ieguldījumu kiberdrošībā, klimata pārmaiņās un citos uh, aspektos, ņemot vērā budžeta ierobežojumus, uh, kā mēs varam uh, izvairīties no pārklāšanās vai to attaisnot. Paldies! Paldies! Uh, Saiskiekungs. Tagad vārds Saiskiekungam. Ģenerāls sekretāra kungs, es sveicu jūs mūsu grupas vārdā. Vispirms es gribu sveikt jūs par to, ka jūs darbojaties NATO vārdā un jūs runājat par labāku sadarbību starp Eiropas Savienību un NATO. Protams, ka realitāte vēl nav perfekta. Es gribētu zināt, kā mēs varētu konkrēti dalīties uzdevumos starp NATO un Eiropas Savienību. Mans nākamais jautājums ir šāds. Eiropas Savienībā ir ekonomiska un finanšu krīze, un tas, protams, ietekmē aizsardzības budžetu samazināšanos. Kāds varētu būt risinājums, un tam varētu būt arī ilgtermiņa ietekme gan uz uh, NATO, gan Eiropas Savienību? Sangēlis eh, kungs no Lietuvas ārlietu komitejas. Zingēris kungs, lūdzu. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Um, godātais ģenerālsekretāra kungs un um, Broka kungs. Nu, mēs esam NATO jauna dalībniece, un, protams, ka mēs uh, gribam pievērties arī Kaļiņingradas uh, rajonam, un šīs nelielās salas uh, militarizācijai. Un es dzirdēju arī jūsu runu Krievijas un NATO tikšanās reizē jūs minējāt uh, narkotikas uh, un citas lietas, arī to transportu uz Afganistānu, bet tagad, uh, ja mēs pievēršamies NATO telpas drošībai un pievēršoties NATO robežu drošībai, mums rada bažas tas, ka raķešu izvietošana Kaļiņingradas rajonā arī iejaucas mūsu NATO drošībā. Es domāju, ka mums nav pietiekami daudz laika, lai risinātu šos jautājumus, tāpēc es gribētu pajautāt, kā uh, mēs reaģēsim uz to, kas notiek Kaļiņingradas reģionā. Paldies! Paldies, es gribētu vēl uh, saņemt precizējumu par pretaģiešu aizsardzības sistēmu. Rasmussen kungs, 2010. gada oktobrī jūs runājāt par papildus izdevumiem uh, par uh, NATO pretaģiešu aizsardzības sistēmu, un tie būtu 200 miljonu eiro. Tagad iekšējie pētījumi NATO liecina, ka tas būs par mazu. Uh, par maz. Eh, tātad ar kādām summām jūs tagad operējat? Eh, tātad viens jautājums par kodolu politiku. Vai ir jau paredzams, eh, kādus rezultātus varētu sniegt kodola stratēģijas pārskatīšana attiecībā uz taktiskajiem kodolieročiem Eiropā? Kāda ir jūsu nostāja un vai jūs gribētu atsaukt spēkus? Uh, Un uh, tagad uh, papildu jautājums par jautājumiem attiecībā uz Afganistānu. Jūs runājāt par apmācības misiju, vai tas uh, notiks konkrēts NATO misijas ietvaros, un vai es pareizi sapratu, ka uh, apmācības uh, misija būs viss, kas tas būs, vai tas nebūs kas vairāk, vai uh, ir plānots arī tas, ka nebūs vairs kaujas operācijas tur iekļauts. Uh, Un tad man vēl interesētu, kādā apmērā uh, jūs pieņemat, ka varētu būt NATO misija Afganistānā. Paldies! Es domāju, ka katra grupa ir izteikusies. Mums ir tik daudz runātāju joprojām sarakstā, vai jūs piekritīsiet, ka mēs tagad samazinām uh, laiku un piešķiram katram pusotru minūti? Tagad Līzeka kungam vārds. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie sekretarzu generalny. Jako... Paldies, priekšsādātāja kungs, ģenerāla sekretāra kungs, tā, kā apakškomitejas eh, priekšsādātāja vietnieks par drošību un aizsardzību. Es gribētu teikt, ka tas, ko jūs teicāt, ģenerāla sekretāra kungs, ir eh, ļoti eh, interesants manai apakškomitejai, proti sadarbības starp Eiropas Savienību un NATO kopējās ārējās un drošības politikas ietveros. Eiropas Parlamenta ziņojumi, kas ir pieņemti pēdējos mēnešos apakškomitejā ir norādījuši, cik šie jautājumi mums ir svarīgi, tāpēc es tiešām augsti novērtēju to, ko jūs teicāt, ģenerālsekretāra kungs, un uh, Mēs arī atzinīgi vērtējam faktu, ka sadarbības starp Eiropas Savienību un NATO ir uzlabojušies, vai mēs runājam par Afganistānu vai Somāliju vai citām vietām. Eiropas Savienība un NATO tiešām kopīgi darbojas plecu pie pleca. Problēmas eh, pagātnē ir bijušas, bet tagad situācija ir uzlabusies. Man ir jautājums par Grūziju. Vai Grūzijas jautājums tiks apspriests Čikāgas samitā? Grūzija uh, ir valsts, eh, kurai mēs eh, esam atstājuši durvis vaļā. Bet Kaukāza situācija eh, joprojām ir sarežģīta. Tad vai Gruzijas jautājums tiks skatīts Čikāgā? Paldies, tagad Drobas kungs, Slovākijas komitejas vicepriekšsēdētājs. Paldies, ģenerālsekretāra kungs. Gribētu jums pajautāt par uh, traģisko negadījumu ar migrantu laivu vidusjūrā marta beigās. Es zinu, ka NATO nav uh, galvenais aizdomās turamais, ja mēs tā varētu teikt, bet uh, šeit uh, šķiet nav skaidras uh, pienākumu dalīšanas schēmas, kā šādas lietas varētu risināt nākotnē. Tātad, ko NATO varētu darīt, lai novērstu šādu negadījumu atkārtīšanos? Un kādus paziņojums jūs sniedzat par šo jautājumu? Kirilov. Kirilov kungs. <coughs> Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētā ģenerāls sekretāra kungs. Paldies par jūsu sniegumu, par to, ka jūs ieradāties un sniedzat skaidras atbildes. Es piekrītu jūsu izvērtējumam, ka mums ir uh, jālūkojas nākotnē daudz atvērtāk. Man ir jautājums. Paturot prātā to, ka pastāv skaidra ASV tendence novirzīt militārās intereses uz Āziju, runājot arī par kapacitāti, es gribu jautāt, vai jūs plānojat, ka varētu rasties situācija, kad Eiropas Savienība nebūtu uh, vadošais uh, spēlētājs Jūs runājat par pakotni, kas tiks pieņemta Čikāgas samitā. Ņemot vērā to, ka mums ir arī citi kopēji pasākumi un arī militārā trans, militārais transports, es gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu izvērtējums par to, ka tuvākajā nākotnē Eiropa varētu uzņemties uh, uh, attiecīgas operācijas. Paldies! Tagad vārds Andrudov kungam. Lielākais militārā, militārais drauds, ar ko mēs uh, saskaramies tagad, ir saistīta ar notikumiem Irānā. Vai jūs nedomājat, ka vajadzētu lūgt Izrēlai ierasties Čikāgas samitā, lai apspriestu šo jautājumu. Jo situācija ir ļoti kritiska. Vai tā ir tiesa, ka Turcija ir bloķējusi šādu priekšlikumu uzaicināt Izraēlu uz Čikāgas samitu? joprojām runājot par Turciju, es gribētu zināt, kāda ir ietekme uz Turcijas uzticamību kā NATO partneri saistībā ar turku uh, darbinieku arestu un ieslodzījumu. Nākamais runātājs. Man ir divi jautājumi. Es gribu dzirdēt, kāda ir izdevuma iztaistībā ar raķetēm un vai jūs varētu definēt teritoriju, vai tā būs NATO un Eiropas Savienības dalībvalsts, vai arī kāda teritorija, kas nebūs aptvērta. Tālāk otrs jautājums par šo migrantu laivu. Vai NATO ir sākusi iekšēju izmeklēšanu un vai notiek kāds, kā, kādas iekšējas procedūras un vai jūs informēsiet mūs par um, šīs izmeklēšanas rezultātiem? Paldies! Nākamais runātājs. Paldies par doto vārdu. Um, runā NATO ģenerālsekretārs. Vispirms atbildēšu Taneka kungam. Jūs uztrauca Af Afganist Afganistānas jautājums. Es nedomāju, ka jums uz to ir jāraugās šādi, bet Afganistānai, protams, būs nepieciešama mūsu palīdzība arī pēc 2014. gada. Mediju ziņojumos tika ietverts jautājums par notiekošajām sarunām starp ASV un Afganistānu, runājot par ilgtermiņa stratēģisku partnerību, divpusēju partnerību starp uh, ASV un Afganistānu. Manuprāt, šāda ilgtermiņa partnerība sūtīs uh, ļoti spēcīgu signālu Afganistānas tautai un arī Afganistānas kaimiņu valstīm. Tas arī sūtīja skaidru signālu Afganistānas ienaidniekiem par to, ka tie nevar vienkārši sēdēt un gaidīt, kamēr starptautiskie spēki atstāja Afganistānu. Mēs joprojām tur atradīsimies, eh, sniedzot atbalstu. Afganistānas aizsardzības spēki uzņemsies visu atbildību par drošību. Un tas nebūs tāds klienta status. No 2015. gada 1. janvāra Afganistānas drošības spēki uzņemsies pilnu atbildību par drošību valstī. Mēs tur atradīsim, lai sniegtu palīdzību, bet Afganistāna uzņemsies pilnu atbildību. Tā ir suverēna valsts un tā uzņemas atbildību par savu drošību. Es domāju, ka tam būs arī pozitīva ietekme uz dinamiku visā reģionā, jo Afganistānas kaimiņi, it īpaši Pakistāna, saskarās ar bažām par nākotnes notikumiem Afganistānā. Tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt to, ka mēs neatstāsim drošības vakumu aiz sevis. Afganistāna nebūs eh, tādas neveiksminieces statusā. Afganistāna būs eh, valsts, kas labi darbojas un kas varēs parūpēties par savu drošību, pateicoties eh, Afganistānas drošības spēkiem. Tā es redzu šo situāciju. Protams, ka tas būs izaicinājums, bet mēs esam uz pareizā ceļa. Kabulā nesen notika uzbrukumi bet mēs arī redzējām, ka Afganistānas uh, spēki varēja risināt šos drošības jautājumus ļoti profesionāli, un tās jau ir labas ziņas. Tieši tāpēc es esmu pārliecināts, ka Afganistāna tiks galā ar drošības situāciju, kad uh, mūsu ISOR operācija beigsies uh, līdz 2015. gadam. Starptautiskā sabiedrība ir uzņēmusies saistības piedalīties Afgānas drošības spēku finansēšanā pēc 2014. gada. Tad ISOF operācijas jau būs beigušās. Mums būs 350 tūkstoši afgāņu drošības spēku. Protams, ka tas uh, viss pārsniedz Afgānas vanšu kapacitāti. Tieši tāpēc Bonnes konferencē sabiedris, uh, starptautiskā sabiedrība uzņēmās uh, finansēt Afgānas drošības spēkus pēc 2014. gada. Līdz ar to es esmu pārliecināts, ka Afganistāna var nostāties uz kājām. Uh, bet ir svarīgi, ka Afganistāna nebūs viena. Tālāk runājot par NATO un Eiropas Savienību un konkrēti par Eiropas Savienības kopējo drošības politiku. Es e, piekrītu, ka jāizvairās no pārklāšanās, ir jāizvairās no konkurences. Mums jāpalīdz e, vienam otram un jāpārliecinās par to, ka tas, ko dara Eiropas Savienība, papildina to, ko dara NATO un otrādi tādai būtu jābūt formulai. Manuprāt, mums veicas diezgan labi šajā ziņā. Protams, ka mums ir arī politiskie izaicinājumi runājot par partnerību starp NATO un Eiropas Savienību. Mēs esam nodrošinājuši to, ka darbinieku līmenī Mums ir ļoti cieša koordinācija konkrētos uh, politiskos ietvaros. Runājot par NATO viedo aizsardzības iniciatīvu un uh, Eiropas Savienības uh, um, iniciatīvām, jāsaka, ka mums ir lieliska sadarbība, kas nodrošina papildināmību mūsu darbā. Volskī kungs uzdeva jautājumu par to, kā es iedomājos darba dalīšanu jeb uzdevumu dalīšanu starp NATO un Eiropas Savienību. Es jau esmu minējis vienu konkrētu piemēru. Un runājot par uh, um, E2E e, uh, degvielas uzpildīšanu. Um, Amerikai ir daudz tankeru, bet problēma ir tāda, ka Eiropai nav. Kādēļ tad mums ir jāpārklājas? Tā ir Eiropas atbildība. Un tas ir uh, Eiropas aizsardzības aģentūras uzdevums, un mēs atzinīgi vērtējam to, ka šī aģentūra ir nākusi klajā ar iniciatīvu šādā, šajā sakarā. Tas ir konkrēts piemērs, bet vispārīgāk runājot, mēs eh, darbojamies eh, līdzīgi. Afganistānā Eiropas Savienībai ir policijas misija, mums ir militāra misija, un Kosovā uh, Eiropas Savienībai ir arī policijas misija, mums ir militāra misija. Šis ir piemērs tam, kā mēs uh, īstenojam darba dalīšanu tajā pašā jomā. Es varētu iedomāties, ka Eiropas Savienībai Āfrika varētu būt eh, daudz interesantāka nekā NATO, runājot par geogrāfiju un konkrētu kapacitāti un lomām. Es uzskatu, ka mēs varam dalīties uzdevumos un izvairīties no pārklāšanās. Jūs arī jautājāt par uh, samazināto budžetu ietekmi. Manuprāt, pareizā atbilde ir uh, nepievērsties tikai nacionāliem risinājumiem. Atsevišķi sabiedrotie nevarēs atļauties iegādāties uh, dārgu, dārgu militāro aprīkojumu nākotnē, bet uh, to ir iespējams izdarīt ar kopējiem projektiem. Konkrēts piemērs ir uh, transporta uh, uh, lidmašīnas. Mēs esam redzējuši 17 iniciatīvas. Ir uh, Zviedrija un Somija kā partneri. Jūs zināt, ka tās nav NATO loceklis. Bet mēs darbojamies kopā. Šīs valstis ir uh, nopirkušas transporta lidmašīnas. Atsevišķi tas nebūtu bijis iespējams, bet Tagad šīs valstis ir iegūšas trīs lidmašīnas. Šis ir lielisks piemērs viedai aizsardzībai. Šo koncepciju ir jāpaplašina uz citām jomām, un es domāju, ka tādējādi mēs varam atrisināt šādas problēmas. Cingaris kungs par Kaļiņingradas jautājumu. Protams, ka šis reģions mums rada bažas. Um, NATO un Krievijas padomes sanāksmē mēs runājām par šo jautājumu. Šajā sakarā jāsaka, ka tā ir vienkārši naudas izšķiešana, ja Krievija nolēmi izvieto militāros objektus uh, blakus NATO teritorijai. NATO nav nekādas vēlmes vai nolūka uzbrukt Krievijai. Tā ir tiešām naudas izšķiešana. Es nezinu, cik daudz naudas ir investēts eh, šādos eh, ieročos pret mums. Mēs esam tāds mākslīci, mākslīgs ienaidnieks, ienaidnieks, kas vispār nepastāv. Šo naudu, protams, var izlietot labāk eh, sociālos un ekonomikas aspektos vai šajās jomās. Tāds ir mans komentārs par šo jautājumu. Lozinga kungs. Man nav jaunu skaitļu. Tie ir tādi paši kā iepriekš. Papildu izmaksas, lai savienotu esošās pretraķiešu aizsardzības sistēmas un lai izveidotu sistēmu, kas varētu aizsargāt uh, NATO valstu iedzīvotājus un aptvērtu visus Eiropas Savienības NATO sabiedrotos, jāsaka, ka šīs summas ir 200 tūkstoši eh, miljonu eiro. Skaitlis nav mainījies, bet uh, tas vēl nav viss, jo krietnu laiku atpakaļ NATO sabiedrotie uzņēmās uh, investē to saucamo SIETA missile defense. Tas nozīmē, ka tiek izvietots karaspēks. Mēs uzņēmāmies uh, šīs saistības, un tās izmaksātu 800 tūkstoši miljonu eiro. Bet par 200 tūkstoši miljoniem eiro mēs varētu paplašināt mūsu uh, armijas izvietojumu, lai tā aizsargātu iedzīvotājus. Tas būtu labs darījums. Jūs arī uzdevāt jautājumus par kodolpolitiku. Es gribētu, lai taktiskie atomieroči tiktu samazināti, bet šādā gadījumā mums ir jāpievēršas Krievijas taktiskajiem kodolieročiem. ieročiem NATO sabiedrotie ir ievērojami samazinājuši atomieročus kopš augstā kara beigām. To nevar teikt par Krieviju. Šeit nav samērīguma. Ja mēs gribam samazināt uh, atomieroču skaitu, kas būtu lieliski, tad mums ir jāpārliecinās, kā tas viss notiek līdzsvaroti. Tāda ir mana atbilde uz šo jautājumu. Tālāk vēl runājot par Afganistānu un par apmācības misiju. Bet šos apmācītājus ir jāaizsargā, un tagad mēs apspriežam jautājumu par to, kā tas ir paveicams. Mēs, protams, neesam naivi, un mums jāpārliecinās par to, lai apmācība notiktu drošā vidē. Licireks kungs uzdeva jautājumu par Grūziju. Es domāju, ka mēs esam uh, sūtījuši tādu iedrošināšu vēstījumu Grūzijai. Čikāgo samits nenozīmē paplašanāšanās samitu. Mēs uh, neizsniegsim jaunus uzaicinājumus ne Grūzijai, ne citām um, valstīm. Bet Grūzija ir daudz ko paveikusi, lai veicinātu reformas un, protams, tām ir jāatspoguļojas arī mūsu deklarācijā, ko mēs pieņemsim Čikāgas samitā. Troberkungs uzdeva jautājumu par uh, atgadījumu ar migrantu laivu, un Brantmas kundze arī pievērsās uh, šim pašam jautājumam. Šis, protams, ir ļoti traģisks negadījums. Bet vispirms es gribu uzsvērt to, ka NATO sabiedrotie darīja daudz ko, lai glābtu dzīvības mūsu operācijas laikā Lībijā. Mēs novērstām asins izlietu, izliešanu Lībijā. Un mēs arī darījām daudz ko, lai glābtu cilvēkus sabiedroto kuģi piedalījās apmēram 600 cilvēku glābšanā. Es gribu, lai jūs zinātu, ka šī ir mūsu operācijas būtība Lībijā, jo mēs izglābām dzīvības. Mēs esam daudz ko paveikuši, lai sniegtu informāciju Eiropas padomei, kas izmeklēja šo negadījumu. Es arī gribētu uzsvērt to, ka joprojām esam gatavi sniegt uh, mūsu rīcībā esošo informāciju, ja tas būs nepieciešams. Šī ir mana atbilde Batmas kundzei. Tālāk tika uzdots jautājums, ko mēs varam darīt, lai novērstu šādus negadījumus nākotnē. Nu, es nedomāju, ka tas sākotnēji ir NATO uzdevums. Pienākums palīdzēt cilvēkiem jūrā ir starptautisks pienākums, tas neatiec tikai uz NATO. Bet, protams, sabiedroto kuģi arī pildīs savus pienākumus jūrā tāpat kā visi citi kuģi. Un, protams, jūras vienībām ir jāpilda savi pienākumi. Kirilova kungs jautāja par jauno ASV aizsardzības stratēģiju, kura norāda ASV koncentrēšanos uz Āzijas un Klusā okeāna reģionu. Un jautājums ir, vai jūs tiksiet atstāti vieni, lai risinātu krīzes jautājums, piemēram, runājot par Lībijas eh, jautājumu nākotnē. Es uzskatu, ka ir pilnīgi dabīgi, ka ASV koncentrējas uz Āzijas un Klusā okeāna reģionu. Tas ir arī Eiropas interesēs. Bet šī ir ASV aizsardzības stratēģijas integrēta daļa. ASV ir uzticīga transatlantijas partnerībai. Varbūt arī tā, ka ASV samazinās uh, savu spēku klātbūtni Eiropā. Bet tā vietā ASV investēs uh, pretraķiešu aizsardzībā un ASV izvietos vienības, lai tās piedalītos NATO spēkos, lai veiktu arī apmācību ar sabiedrotajiem. Kopumā es uzskatu, ka mums būs e, tikpat stipra transatlantiskā sabiedrība nākotnē, kā līdz šim un pagātnē. Protams, laiki mainās, un mums visiem ir jāpielāgojas jaunajiem drošības izaicinājumiem. Tālāk Dafkungs uzdeva jautājumu par to, vai um, Izraēla būs uh, uzaicināta piedalīties Čikāgā. Atbilde ir nē, mēs neuzaicināsim Izraēlu, un es varu atbildēt to, ka Turcija nav bloķējusi šādu ielūgumu, jo mēs vispār neizskatījām šādu jautājumu uzaicināt Izraēlu uz Čikāgu. Runājot uh, par. Uh, situāciju Turcijā, jāsaka, ka NATO nepievēršas iekšējiem tieslietu jautājumiem Turcijā. Tas ir valsts jautājums, un NATO neiesaistās e, šajā situācijā. Tas ir jādara Turcijas iestādēm. Un tālāk Brantmas kundze. Es jau runāju par pretraķešu aizsardzības izmaksām, un tālāk par aptvērto teritoriju saistībā ar NATO pretraķešu aizsardzību. Jāsaka, ka teritorija ietvers Eiropas uh, NATO sabiedroto teritoriju. Tā mēs esam definējuši NATO pretraķiešu aizsardzības sistēmu. Vai ir vēl? Mums ir vēl četri runātāji. Katram būs mazāk kā viena minūte, tad varēsim dot vārdu visiem. Un uh, eh, Papauska kungs uh, ir ieradies uh, ārējās darbības dienesta uh, pārstāvis, uh, bet viņam jādodas uz pašu sēdi, kur Rasmusen kungam uh, Uh, un tāpēc viņš nevarēs izteikties, bet uh, mums būs vēl divas komitejas sēdes pirms Čikāgas, un mēs varētu organizēt atsevišķu tikšanos ar viņu, lai viņš varētu paust uh, ārējās darbības dienesta viedokli. Tagad Šāklas kundzei vārds. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Paldies, Rasmusens kungs. Uh, Es gribēju jautāt par eh, to pašu, ko Dafa kungs, es arī uzrakstīju rakstu pagājušajā nedēļā par to. Jūs minējāt, ka eh, apvainojumi par eh, darbībām teroristiskās aktivitātēs vai valsts apvērsuma gatavošana, tas ir šajā tiesas procesā. Tātad tas būs arī svarīgs aspekts eh, Turcijas ticamības izvērtēšanā. Tātad vai NATO sūtīs novērotājus, lai nodrošinātu, ka šīs tiesas notiek eh, saskaņā ar starptautiskiem standartiem? Šie apvainojumi, šīs apsūdzības ir ļoti nopietnas eh, un ir jārūpēs par to, lai cilvēki netiktu apsūdzēti nepamatot un lai tiesas process notiktu saskaņā ar standartiem. Paldies! Paskūkungs! Paldies, ģenerālsekretāra kungs. Ap, savienotās valstis eh, tagad eh, mainās un eh, mums vajadzētu arī varbūt nedaudz vīzijas šajā samitā, ne tikai uh, risinot uh, ikdienas jautājumus. Vai jūs uh, domājat, ka sabiedroties saprot, cik ir nepieciešama ir šī vīzija Čikāgas samitā, ne tikai uh, ka ir nepieciešams runāt par uh, ikdienas jautājumiem, vai viņi apzinās, ka ir šī vīzija nepieciešama, vai mēs varam gaidīt kaut ko tādu strateģiskā koncepcija ir pieņemta uz desmit gadiem. Paldies. Sievičs kungs. Eh, chciałem zapytać o taką rzecz jak. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es gribētu uzdot sakojošu jautājumu. Kā jūs vērtējat uh, NATO alianses eh, ārējo eh, koherenci. Mēs eh, redzam, ka ir zināms problēmas ar gaisa tāps aizsardzību Baltijas jūras reģionā, un tad runājot par Lībiju. Manuprāt, šī, šis pasākums parādīja, ka ir milzīgas atšķirības politiskajā pieejā. Uh, runājot par šo operāciju, ģenerāla sekretāra kungs pārstāv tādu optimistisku nostāju šeit, un e, to arī pauda, bet mans vērtējums būtu uh, nedaudz atšķirīgs, e, un es uzskatu, ka politiski tas nebija panākums. Georgija Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji trīs, uh, nelieli jautājumi, Rasmusen kungs. Uh, Es uzklausīju jūsu lielisko analīzi attiecībā uz izdevumiem, kurus uh, veids Krievija, tērējot naudu raķetēm. Un jūs teicāt, ka šo naudu varētu labāk iztērēt sociālajiem mērķiem. Un es gribētu uzdot jautājumu, vai tiešām ir uh, nereāli tā skatīties arī uz NATO izdevumiem. Un tagad otrs jautājums par uh, Irākas un Afganistānas eh, operācijām, vai cilvēku dzīve tiešām ir uzlabojusies tur pēc desmitiem tūkstošiem bojā gājušo. Un trešais jautājums par Grieķiju, kas eh, daudz vairāk izdod aizsardzībā nekā citas dalība valsts. Vai NATO varētu kaut ko šeit darīt, lai atrisinātu problēmas, kas Grieķijai ir ar Turciju, lai Grieķija varētu samazināt savus aizsardzības izdevumus? Un vēl divi īsi jautājumi. Uh, ja Kipra tiešām iestātos savienībā, vai jūs eh, varēsiet garantēt, kāda būs Turcijas pozīcija? Un pēdējais jautājums, vai jūs zināt, vai Lielbritānijai ir eh, kodola ieroči Kiprā esošajās militārajās bāzēs? Sigridžan. Paldies, lūdzu, ģenerālsekretārkungs. Liels paldies! Vispirms Šākas kundzei. Nē, tā tiešām nav NATO atbildība nosūtīt novērotājus, lai uzraudzītu tiesas eh, procesus, tiesas sēdes, kas notiek atsevišķās dalībvalstīs. valstīs ja tas būs nepieciešams, tad, manuprāt, mums ir citas starptautiskās institūcijas, kas varētu šādus eh, jautājumus risināt. Tātad mums nav nolūks sūtīt NATO novērotājus eh, uz Turciju. Paskulkungs, jūs jautājāt par Čikāgas samitu un tādu iespējamu vīziju. Patiesībā manuprāt, Čikāgas samits būtu jāskata kā turpinājums un samits, kas uh, dos ieguldījumu strateģiskās koncepcijas ieviešanā, kur mēs pieņemām Lisabonā pirms dažiem gadiem. Strateģiskajā koncepcijā mēs esam ieskicējuši to, kādi tad ir NATO galvenie uzdevumi, un Čigāgā mēs iezīmēsim to, kā mēs tos paveiksim, kā mēs tos īstenosim, un tā arī ir daļa no vīzijas. Vīzija jau nav tikai tvaiks vai tukši vārdi, eh, vīzija ir kaut kas ļoti konkrēts, un tieši šī iemesla dēļ mēs pieņemsim eh, aizsardzības pakotni, kā mēs to saucam, to mēs pieņemsim Čikāgā, Un tā būs aizsardzības pakotne, kas ļoti konkrētā veidā uzliks saistības NATO sabiedrotajiem veikt investīcijas nepieciešamajās militārajās kapacitātēs, kas būs nepieciešams turpākajos gados, uh, izvēloties šo te viedās aizsardzības uh, tematiku. Un uh, tas būs kā apstiprinājums, atkārtots apstiprinājums transatlantiskajām saiknēm. Uh, Tātad tikpat eh, labi varētu būt tā, ka Čikāgas samits būs ļoti konkrēts samits, bet būs arī būtiska daļa no šīs kopējās vīzijas. Un, manuprāt, nav nekā uh, pretrunīga šajā te konkrētumā un uh, vīzijas momentā. Nav nekas vienkāršāks, kā runāt. Uh, skaļiem vārdiem, eh, nospraust augstus mērķus un tad neko nedarīt, bet ja nav šīs te spējas un eh, gribas tiešām ieviest šos mērķus, tad eh, nav nekādas jēgas šādus augstus mērķus formulēt. Tātad vislabākā atbilde, ko es jums varu dot, ir tāda, ka Čikāgas samitu redzu kā daļu no šīs kopējās vīzijas un tās ieviešanas. Sievičkungs norādīja uz to, ka uh, Mums ir atšķirīgi viedokļi. Jūs norādījāt uz Lībijas operāciju, ja pareizi sapratu. Man jūs ir jāpalabo. Eh, tā nav tieši pretēji. Kā jūs zināt, tad visi eh, lēmumi NATO tiek pieņemti konsensa eh, veidā. Tātad mēs nebūtu varējuši rīkoties, ja nesaņemtu atbalstu no visām NATO dalībvalstīm. NATO sabiedrotiem. Bet uh, varbūt jūs norād, gribējāt norādīt uz to, ka ne visas uh, dalībvalstis piedalījās operācijās Lībijā. Dažas nepiedalījās, jo tām nav uh, pietiekami līdzekļi, lai piedalītos šādā operācijā. Citas varbūt citu iemeslu dēļ, bet visas 28 valstis atbalstīja šo operāciju un piekrita tam, ka var izmantot NATO ietvaru, NATO komandu struktūru šai operācijai. Tātad patiesībā Lībijas operācija skaidri parādīja vienotību un solidaritāti mūsu rindās, un militāri tā bija ļoti veiksmīga. Proti mēs ieviesām ANO mandātu, uh, kas bija aizsargāt civiliedzīvotājs. Mēs novērsām daudz upuru. Uh, Un uh, tā bija tiešām ļoti precīza operācija. Mēs uh, uh, novērsām daudzu cilvēku bojāēju civiliedzīvotāju starpā un var teikt, ka šī operācija bija tiešām ļoti veiksmīga. Visbeidzot, Hadži Čorģio kungs, ja pareizi izrunāju jūs uzvārdu, jūs jautājāt, vai dzīve Afganistānā ir uzlabojusies. Uh, Mēs visi zinām, ka Afganistānā uh, ir sabiedrība ar daudziem izaicinājumiem, tā ir viena no dabadzīgākajām valstīm pasaulē, bet ņemot to visu vērā, varu teikt, ka esat tiešām piedzīvojuši arī būtisku progresu. Pagājušajā gadā, ja nemaldos, uh, bija apmēram 8% ekonomikas izaugsme Afganistānā. Runājot par izglītību, esam arī uh, piedzīvojuši būtiskus uzlabojumus. 7 līdz 8 miljoni afgāņu bērnu uh, iet skolā, trešdaļa no tiem ir meitenes, kādreiz uh, viņiem nebija tiesības saņemt izglītību. Redzam arī progresu veselības jomā, ir daudz jaunu veselības centru, redzam arī, ka vidējais dzīves ilgums pieaug. Un, uh, samazinās bērnu mirstība, esam uzbūvējuši tūkstošiem kilometru jaunu ceļu, kas veicina ekonomikas aktivitātes. Redzam, ka at, atvers jauni tirgi Afganistānā un redzam ļoti aktīvu plašasiņas līdzekļu darbību Afganistānā. Jā, Afganistāna saskars ar daudzām problēmām, uh, Bet, ja jūs man jautājat, vai uh, ir panāks progress un uzlabojumi, tad var jums atbildēt skaidri, jā, uzlabojumi ir redzami. Visbeidzot, par Turciju un Grieķiju. Mēs visi zinām, ka pagātnē ir bijusi spriedze starp Turciju un Grieķiju, bet labā ziņas ir tās, ka pateicoties NATO aliansei, uh, kurās, eh, kurā abas dalība valstis, abas šīs valstis ir dalība valstis, tad eh, kopš tās iestājās NATO, tās ir spējušas atrisināt šīs eh, krīzes, šīs problēmas ļoti miermīlīgā veidā. Un tas ir tas, kas ir svarīgi. Tas arī ir tāds veiksmes punkts aliansēji, ka šādi te iekšēji strīdi uh, ir atrisināti, un tos var atrisināt miermīlīgā veidā. Un es gribētu teikt, ka abas valstis ir ļoti būtiskas dalība valstis, dod būtisku ieguldījumu NATO operācijās, un ir pilnīgi skaidrs arī tas, ka Turcija, pateicoties tās ģeogrāfiskajām uh, situācijai un uh, kultūras mantojumam, spēlē arī ļoti būtisku strateģisku lomu. Liels paldies, Anders. Man uh, jāsaka, ka jūs uh, ļoti labi vadījāt kā Dānijas premjers Eiropadomi, un tagad, manuprāt, jūs NATO esat uh, veicinājis politiskās debates. NATO atkal ir strateģisko debašu vieta. Uh, Eh, kas eh, pirms kādu laiku nebija vēl tā. Es domāju, ka tas ir labs piemērs mums visiem, un eh, jūs esat arī ieskicējis zināmus punktus, kuros mums ir jāuzlabo attiecības starp Eiropas Savienību un NATO, un mēs cerams varēsim kaut kad arī par tām, par šīm lietām konkrētāk diskutēt un panākt konstruktīvus rezultātus. Un mēs varēsim, cerams, arī atbalstīt mūsu cilvēkus ārējā darbības dienestā, Tātad šī sadarbība ir politiski nepieciešama, bet tas ir arī naudas iedaupījums, un varbūt, ka tas pats ir svarīgāks aspekts, kad mēs runājam par šo te kopējo pieeju, jo šie te sinerģijas efekti mūs stiprinās, uh, ļaus mums nodrošināt uh, drošību, mieru un brīvību, bet arī to arī tādā veidā, kā mūsu pilsoņiem tas būtu pieņemami. Novēlu jums visu, visu to labāko un veiksmi Čikāgā un cerams, ka tas būs veiksmīgs samits. Freunde, jā. Ich möchte auf Tagesordnungspunkt. Paldies. Es vēlos tad veicināt jūs visus un vēl rītdien vai parīt sagatavosim arī tad eh, tagad par priekšsēdē paziņojumiem. Tātad jau iepriekš domājot arī iepriekšējā konferences, kas notiek no ceturtdienas līdz piekdienas, kur piedalījās Eiropas parlamenta priekšsēdētājs 27 parlamenti arī pārstāvji Un tad mēs uzzinām to, kā varētu tālāk veidoties arī turpmāk arī Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu sadarbība izpētot uh, arī starptautiskos jautājumus. Un mums, protams, jau nebija arī pārāk liela cerība, ka jautājumu varētu uzreiz atrisināt, bet nu tagad jāatzīst, ka tagad mēs esam panākuši tādu godīgu atrisinājumu kompromisu starp uh, Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem par kopējo kontroli un uh, kopējos tārējos uh, drošības un arī ārpolitikas jautājumos. Tātad jautājums tad to vairs neizskatīs tikai Kozak ietvaros, kas nozīmē, ka tad būtu arī parlamentu iesaisti, nacionālo parlamentu iesaisti, aizsardzības komiteju, ārlietu komiteju iesaisti plašākā apmērā. Tagad ir panākta. Otkārt, nacionālajiem parlamentiem katram ir seši parlamenti, Eiropas parlaments savukārt 16 pārstāvi pārstāvies. Tad piedalās arī vēl kandidātu valstis un tās NATO dalībvalstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis. Bet tās ir savukārt arī Eiropas uh, valstis. Papildus tā tad ir prezidentūra pārstāvji, tad, tad prezidentūras valsts vēl pārstāvji piedalās papildus vairākā mm, skaitā, lai norāda, no, nodrošinātu šo prezidentūras pārstāvību, tātad prezidentūras valsts, plus Eiropas parlaments un šo vadību īsteno prezidentūru kopā ar Eiropas parlamentu. Nu, šis ir tāds noteikums, ar kuru mēs arī varētu ļoti labi sadzīvot. Un tas jau galu galā ir bijis līdz šim arī prakse. Tas nozīmē, ka sanāksmes notiek prezidentūras valstī un reiz arī Eiropas parlamentā. Tātad divās vietās tas var notikt. Un tās valstis, kurām varbūt tas varētu liktos viss pārāk dārgi, tad var arī mm, tos izdevumus sadalīt tā, kā cevišķi sanāksmes tomēr notiek Eiropas parlamentā. Un tad, kādā ziņā par konkrētu ietvaru te vēlētu arī skatīties, kā mēs to reāli īstenosim. Un tā kā šodien mums arī klāt atsevišķi arī pārstāvi no ārlietu komitejām, no nacionālajiem parlamentiem, tad jau pagājušajā nedēļā mēs par šo tam runājām. Un es domāju, ka tāds esam panākuši risinājumu, ar kur mēs visi tīri varam būt apmierināti. Un katrā ziņā tas vēl būs tāds pārbaudas režīmā divus gadus, un pēc tam arī jau mēs tad varētu par to vienoties pilnībā. Ja tas sevi attaisnos, tad arī tā tas būs. Uh, par secinājumiem. Secinājumi, kas tiek pieņemti šajā sanāksmēs, nebūs saistoši. Tādā nozīmē, ka tie būs tādi kā viedokļa apmaiņa, informācijas ieguvs eh, fórums, savstarpējā tātad viedokļa apmaiņa un reizē iespēja arī mums kā politiķiem kontrolēt savstarpējās birokrātijas. Tātad, lai mēs savstarpēji norādītu, ka mēs nesamies kaut kā pretējās nometnes, kad gan sabiedrotie nacionālajie parlamenti un Eiropas parlaments kopumā negrozām arī savas kompetences, tās ir absolūti skaidri arī noteikts un atrunātas, tās paliek spēkā, tad Eiropas parlamenta kompetences un Nacionālo parlamentu kompetences tās netiek sajauktas un grosītas. Tāpat man ir zināms tāds gandarījums un atvieglojums, ka esam tomēr panākuši soļus priekšu un varam šādu sadarbību arī turpināt. Tālāk, nākamais apkārtības jautājums. Tagad sekos viedokļa apmaiņa ar Eiropas īpašo mm, pilnvaru pārstāvi Afganistānā. Tas ir Ušatskas kungs. Man ir prieks, ka jūs šodien esat ieradušies, ieradies Eiropas parlamentā jūs esat piedzīvojis ļoti saspringts, protams, pieredzes arī Afganistānā. Es, piemēram, domāju par 15. aprīli, um, kas tur viss notika. Un īpaši, kad esam arī uzklausījuši arī NATO ģenerālsektāru, tas ļoti labi tāds sasaistās kopā mūsu tur jau iesāktās diskusijas un tā dod vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, um, godātie deputāti, godātie Nacionālo parlamentu deputāti. Man ir gods uzrunāt šodien jūs. Arī, kad esam uzklātījuši ļoti izsmeļošu NATO ģenerālsektāra izklāstu par situāciju, es jums savukārt pastāstīšu savu redzējumu par situāciju Afganistānā. Un īpaši uzlikšu uh, akcents uz Eiropas Savienības lomu Afganistānā. Pagājušo gadu laikā Afganistānas valdībā ir, un arī sabiedrība kopumā ir veikusi nozīmīgu reformu, lai nodrošinātu arī fiskālās reformas un nodrošinātu valsts stabilitāti un nodrošinātu ar turpmāko pilnvaru nodošanu Afgāņu tautai. Un Eiropas saimnība pilnībā ir to atbalstījusi, no, no, lai nodrošinātu arī, piemēram, piekļuvi veselības aprūpei un mm, izglītībai. Uh, tāpat arī ir kāpināts kopējās kompetences un arī kapacitātes drošības jomā, īpaši Dienvidu Afganistānā. Uh, tu pat puse šobrīd no Afganistānas uh, drošības uzdevumiem jau ir nodots Afgāņu rokās. Tomēr Afganistāna pat par sevi ar vienu ir sarežģīta um, teritorija. Ar vienu notiek šādi uzbrukumi, un to es spilgtāk apliecinu, piemēram, pagājušās nedēļas uzbrukums Kabulā diemžēl sievietes ne ar, ar vienu nevar teikt, ka būtu nonā, nonā, nostādīt, nonākuši vienlīdzīgās pozīcijās ar vīriešiem sabiedrībā. Tāpēc nākotnes izdošanās būs, protams, arī no veiksmīgas pārvaldības un reformu veiksmīgas īstenošanas. Laba pārvaldība ir absolūti svarīga, lai nodrošinātu svarīgākās vērtības, cilvēktiesību ievērošanu, nodrošinātu tiesības un tiesu varas un likuma varas ievērošanu un arī attīstību valstī. Mēs zinām, ka reģionāla līmenī būtu svarīga reģionālā sadarbība, lai nodrošinātu ilgstošu drošību Afganistānā un visā reģionā. Uh, Afganistānā, protams, NATO jau izvīznoja savu stratēģiju, lai arī sniegtu atbalstu valstī un nodrošinātu labklājības attīstību. Eiropas Savienība un arī sabiedrība kopumā, starptautiskā sabiedrība ehm, sadarbojoties var nodrošināt šīs stratēģijas veiksmīgu izstenošanos. Tāpēc turpmākās sarunas Tokijā, Kabulā, Čikāgo Čikāgā nodrošinās to, ka arī starptautiskās sabiedrības apņemšanās palīdzēs un nodrošinās, ka Afganistānas centieni patiešām nozīmē arī labu attīstību nākotnē. Jūs arī atceraties jau, ka pagājušajā gadā decembrī Bonnā starptautiskā sabiedrība vēlreiz apliecināja savu atbalstu Afganistānai, apsolot sniegt atbalstu Afganistānai pārējais periodā. Arī pēc 2014. gada savukārt Afganistānas puses no savas puses Kabuls uh, sanāksme 2010. gada jūlijā arī apsolījās uzlabot pārvaldību, likumvaras ievērošanu un īstenot struktūrālās reformas, lai kāpinātu valsts ierēdniecības eh, aparātu spējas un nodrošinātu starptautisko arī integrāciju. Eiropas Savienība, protams, arī no savas puses sniegus vislielāko atbalstu un arī paraugu citiem, arī norādot, ka sniedzot pilnvars, uh, augstai pārstāvē Katri Aštonai arī risināt tālākas sarunas par Eiropas Savienības finanšu palīdzību Afganistānai, nodrošinot līdzinējo finansējumu apjomu un katrā ziņā arī principāli sniegt atbalstu arī Eiropas Savienības misijai Afganistānā, lai tā arī tad nodrošinātu ciešāku atbalstu arī policijas un likumu tiesību sargājušu iestāžu darbības attīstību Afganistānā. Mūsu sadarbība balstājās arī uz starptautisko vienošanos un arī Tokijos eh, sanāksmi tieši balstījās uz šādu starpsaustievas cīņu sadarbību. Tātad tās ir donoru valstis, kas grib vēlas atbalstīt Afganistānu un sagaida no Afganistānas aktīvu rīcību, lai tā tiešām kļūtu pilnīgi patstāvīga un neatkarīga. Afganistāna ir šobrīd arī kopā ar kaimiņu valstīm viena no straujāk attīstošiem reģioniem un tāpēc jānodrošina labklājība visam reģionam. Šis ir milzīgs uzdevums. Afganistāna ir Āzijas valsts, kas ir tieši krustcelē starp arī Centrālā Āzija, Vidzāzija tātad un Austrum mm, tālu Āziju un uh, citiem visiem reģioniem, un līdz to tas ir kopējais milzīgs potenciāls. Bet šo potenciālu mēs varam atklāt un izmantot tikai, ja mēs sniedzam nepieciešamo svarīgu atbalstu šobrīd. Tokijā Mēs sagaidām, ka Afganistānas valdība vēlreiz apliecinās savas saistības, īstenot reformas un nodrošināt labu pārvaldību. Afganistānas valdība saprot, ka šobrīd ir jārīkojas tiešām izlēmīgi. Tas ir absolūti svarīgi, lai nodrošinātu arī ciešu sadarbību ar donoru valstīm un donoru valstu uzticību, donoru valstu partneru mm, valdību un parlamentu uzticību. Tāpēc arī jāturpina šīs ir reformas, lai nodrošinātu arī turpmākās investīcijas, saskaņojot arī starptautiskās uh, atbalsta programmas ar valsts nustādītām prioritātēm. Vienlaikus starptautiskā sabiedrība ir gatava vēlreiz apliecināt savu atbalstu attīstības stratēģijai, kas prasa, protams, lielu arī atdevi no Afganistānas valdības milzīgām arī uzstādījumiem un no otras puses riskiem, ka samazinās starptautiskais atbalsts. Lai nodrošinātu Afganistānas drošības spēku at attīstību, m, mm, Afganistānas valdība un Eiropas saimnība ir vienojušies, ka vajadzētu, protams, panākt, lai 2080 tūkstoši apmērā būtu tad attīstīties karaspēks, drošības spēki, arī tam nodrošināt vajadzīgo finansējumu. Čikāgas konferences gaidās. Mēs skatāmies, ka to 2014. gadā mēs meklēsim jaunas finansējuma modeļus, ko mēs šobrīd skatām šo sistēmo finansējumu, un kādā ziņā mēs šeit sagaidām arī Eiropas Savienības dalībvalstu aktīvu uh, atbalstu. Šobrīd, protams, Afganistāna atkarīga no reģionālo citu valstu atbalsta Afganistānai, un starptautiskās darbības, ko īsteno Afganistāna, lai nodrošinātu arī uh, tur savu attīstību ieseko arī ļoti cieši Stambulas sanāksmē. Eiropas Savienības atbalsts, ņemot vērā mūsu ar mūsīgo pieredzi, katrā ziņā palīdz arī to veidot kā tādu veiksmīgu izdošanos un arī kā paraugu ekonomikas integrācijai. Āzijas valstis šobrīd arī strādā pie arī šiem pārliecību veidinošiem pasākumiem, kas ir vēsti pret terorismu apkarošanu, un nelegālo preču kontrabandu. Eiropas Savienības rīcības plāns Afganistānā ir galveno uzmanību tieši veltījis Afganistānas kapacitātes attīstībai, likumvaras nodrošināšanai, ekonomikas attīstībai, ekonomikas sadarbībai un nepieciešamās palīdzības nodrošināšanai. Kapacitātes kāpināšana. Te Eiropas Savienība ir tiešām sniegusi nozīmīgu atbalstu. Uh, un īpaši liekot akcents uz administīvo reformu. Piemēram, veselības aprūpas sistēmas atbalsts, reformēšanas atbalsts ir devis ļoti labs rezultāts. Tāpat arī lauku teritoriju attīstības programmas un tomēr ir vēl daudz citas lietas, kas vēl ar vienu ir jāturpina. Nopietni izaicinājumi ir šādi. Ka mums arī, protams, ar vienu ir Afganistānā paralēlais uh, birokrātijas līmenis, kas uh, mums arī vēl jāturpina attīstīt. Eiropas Savienība uzskata, ka vēlēšana reforma Afganistānā ir viena no gal, absolūtām prioritātēm. Tiešām jāvērtē pozitīvi, ka prezidents Kārzais ir nesen arī paziņojis, ka ir gatavs zināmā mērā arī te reformēt vēlēšanu likumu, un mēs sagaidām, ka arī šomēnes jau tad arī uzsāks šīs starptautiskās konsultācijas un tur piedalītos arī starptautiskās misijas, un tieši jau aizvakar arī jau bija pirmie soļi, kad arī pirmie arī sanāksmes Kabulā tieši par vēlēšanu reformu tika uzsākta. Tātad mērķis ir panākt tiešām godīgas un caurskatāmas vēlēšanas, kur piedalās visa Afganistānas tauta. Eiropas Savienība turpina atbalstīt šādu būtisko reformu. Un tieši tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai arī mēs stiprinātu savas saiknes ar Afganistānas parlamentu un reiz arī Eiropas parlamentu un arī nacionālajiem parlamentiem. Iznojot tādas programmas, kas ļauj attīstīt viņam savas spējas un nodrošināt arī šādu daudzpusēju politisko, daudzpartiju politisko sistēmu. Tā rezultātā mēs panāktu visu Afganistānu identifikāciju ar saviem ievēlētajiem pārstāvjiem. Šā gada janvārī mēs tiešām varam novērot tādu jaunu dinamiku. Pirmo reizi Pakistānas valdība tieši arī vērsās pie Talibāna, Talibāna spēkiem, lai uzsākt mieru sarunas. Pakistānas valdības vēlēšanās arī risināt mieru sarunas ir tiešām iedrošināšas. Tomēr mēs arī ļoti labi zinām, ka šīs attīstība, at, pirošanā, attiecības starp Pakistānas valdību un Talibānu režīmu ir ļoti sarežģīts, un tas nenozīmē, ka uzreiz tas palīdzēs arī atvieglot situāciju Kabulā. Arī augstā miera padome, es nesen tikos ar augstajiem pārstāvjiem no viņu puses un apliecināju vēlreiz arī Eiropas Savienības pilnu atbalstu Afganistānas virzītājiem miera procesam mēs arī vēlamies, lai, protams, šis iznākums atbilstu starptautiskām tiesībām un īpaši ņemt vērā arī sieviešu tiesības. Eiropas Savienība sniedz arī savu atbalstu Afganistānas eh, procesam, mm, kas vērstam uz mieru, mieru procesam, un kādā ziņā mēs arī vēlamies nodrošināt arī to, lai Afganistānas ministrija varētu arī palīdzēt arī tām personām, kas arī atsakās no vadarbības, tad integrēties arī Afganistānas sistēmā. Tāpat arī mēs arī vēlamies nodrošināt civilo policiju, kuru tad pilnībā vada civilie spēki, nevis uh, uh, paramilitārās struktūras. Eiropas Savienība šeit cieši sadarbojas ar Afganistānas eh, orgāniem, lai nodrošinātu šādu apmācību un nodrošinātu būtisku reformu un nodrošinātu arī ciešākas saiknes starp policiju un tieslietu sektoru, nodrošinot šādu visaptverošu apmācības stratēģiju kopā ar iekšlietu ministriju. Tomēr arvien mēs redzam, ka šobrīd ir nepietiekami šīs reformas, nepieciešams tās stiprināt un rīkoties izlēmīgi. Jāatzīst ar nožēlu, ka cilvēktiesību situācija pēdējo mēnešu laikā nav uzlabojusies. Diskriminācija sieviešu mm, mm tiesības neievērošana kādā ziņā ar vienu satraucoši. Un mēs redzam, ka arī daudz citu trūkumi un sarunās ar Afganistānas valdību un starptautiskajiem pārstāvjiem un ar pilsonisko sabiedrību mēs šīs lietas un uzrunājam. Uh, Eiropas Savienība turpina sarunas arī, arī jautājumos par lauksaimniecības attīstību, lai nodrošina arī privātā sektora attīstību, piemēram, izrakteņu sektorā. Un papildus mēs uzskatām, ka jānodrošina ciešāka reģionālā sadarbība ar Afganistānas kaimiņu valstīm, kas arī varētu sekmēt attīstību Afganistānā. Tāpēc dušam bez uh, eh, sanāksme arī precīzi iezīmē šādu reģionālo sadarbību un iespējamo pozitīvās seks. Mums arī skatāmies, protams, kad arī humanitārā palīdzība šeit ir zināmā mērā pieaugusi pēdējā laikā, bet katrā ziņā tā, tā bijusi tāda diezgan vienpusēja. Tāpēc Eiropas Savienība jāatzīst, ka ir sniegusi tu pat 305 miljonus tikai pagājušā gada laikā, lai sniegtu atbalstu personām, kas ir kļuvušas upuri dažādos konfliktos un militārajos uzbrukumos. Šāds visaptvarošs atbalsts Afganistānai, apkopojot arī Eiropas Savienības un starptautiskās sabiedrības atbalstu, turpinās, un Eiropas Savienība arī sniegs turpmāk atbalstu pārējais periodā pēc 2014. gada. Mēs arī runājam par sadarbības uh, un attīstības uh, modeli un šo nolīgumu, tātad sadarbības un partnerības nolīgumu, mēs šobrīd veidojam, lai parakstītu <clears throat> nākošo mēnešu laikā. Kas ir virzīts un vērsts uz to, lai mēs runātu par neatkarīgu, patiesu, brīvo Afganistānu, kas arī reiz ievēro savas saistības un pienākums, arī tirzniecības jautājumos, tirzniecības tiesību ievērošanu, nodrošinot izglītību un arī sieviešu tiesības un cilvēktiesības. Tad Afganistānā šobrīd vajag daudz vairāk nekā tikai nodrošināt drošības spēku izveidi, lai patiešām pārvarētu kara sēks, 30 gadu kara sēks. Un tāpēc tam jābūt tādām absolūti efektīvām iestādēm, kas spēj arī valstī attīstīties. Jā, un līdz ar to arī nodrošināt ekonomisko attīstību un nodrošināt līdzsvarotu attīstību un izaugsmi starptautiskā sabiedrība var sniegt arī savu atbalsti, atbalstu, lai virzītu šos mērķus kopā ar Afganistānas valdību. Milzīgi izaicinājumi, protams, ir lieli, bet mums ir jāskatās, kā tos varam pārvarēt. Skatoties tālāk, arī pēc 2014. gada, mums jau redzējums par to, ka no militārās virzības mēs un valsts pārvaldības mēs jau pārslēdzamies uz pilsonisko pārvaldību šobrīd Afganistāna var teikt ar vienu, vienu no patiešām nabadzīgākajām valstīm pasaulē, un tai ilgāku laiku arī pārskatāma nākotnē vajadzēs starptautisku atbalstu. Tomēr, kā jau mēs esam sapratuši, ir vienmēr jāvirzās uz valsts patstāvību, un tas ir pareizais ceļš nodrošinot arī ilgspējīgu nākotni pašu spēkiem. Un no otras puses, Eiropas Savienība, ASV un starptautiskā sabiedrība nedrīkst šīs vajadzības ignorēt un ir arvien aicināts sniegt atbalstu Afganistānai. Paldies jums par uzmanību un esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Tagad eh, došu vārdu Pistīnī kungam. Signor, signor rappresentante, vorrei chiedere qual è la, anzitutto, qual è il ruolo. Vispirms, es gribētu pajautāt, par to, kāda būs Eiropas Savienības eh, loma pēc 2014. gada. Vai mēs varam teikt, ka Eiropa turpinās veicināt eh, pārvaldību Afganistānā. Otrs jautājums. Kāds ir jūsu vērtējums par iespējamo attīstību saistībā ar situāciju Irānā, kas būtu saistīta ar Afganistānu treškārt. Kā jūs eh, novērtējat sarunas starp koalīcijas Karzāju valdību un Talibanu? Es gribu pajautāt, vai Eiropas Savienībai šajā sakarā ir īpaša loma. Un tālāk pēdējais jautājums. Vai Eiropas Savienībai ir novērtējums saistībā ar 2014. gadu, runājot konkrēti par apmācītāju drošību? Es gribētu zināt, uh, kāda būtu šī aizsardzība un cik liela. Paldies! Jā, dank, Jā paldies priekšsēdētāji. Un vēlreiz sirsnīgs veicu uz Šāckas kungu šeit mūsu komitejas sanāksmēm. Protams, ka visi uzdod jautājumu, kas notiek ar uh, valsts drošību, ar mūsu projektiem, kas notiks ar šiem projektiem pēc tam, kad spēki tiks izvest 14. gadā. Un es domāju, ka tas, kas attiecas uz militāro jomu, mums gan kā Eiropas Savienībai, gan kā NATO, bet arī kā starptautiskajai sabiedrībai noteikti jārēķinās ar to, ka pēc mūsu aiziešanas no Afganistānas valdība būs spējīga uh, uh, vismaz uh, nodrošināt to, uh, lai uh, no šīs teritorijas nerastos uh, terorismu draudi, kā tas bija pirms uh, šīs operācijas. Kas attiec uz mūsu projektiem un mūsu Eiropas Savienības lomu, mans jautājums būtu, kā mēs varētu ar dažādajiem uh, politiskajiem dalībniekiem, gan ar valdību, gan partijām un arī ciltīm diskutēt par mūsu pasākumiem ar mērķi panākt uh, vienprātību, lai tas, ko mēs tur darām veselības, izglītības un infrastruktūras jomā, lai mēs varētu panākt, ka uh, šī te uh, tagadējā valdība, ne tikai tagadējā valdība, bet arī nākamā valdība, vai tā būs koalīcija vai cita veida valdība, lai tā arī to atbalstītu, tad, lai to varētu turpināt, lai veidotu dialogu ar dažādām iesaistītajām pusēm, ne tikai attiecīgajām ministrijām, lai nodrošinātu to, ka pēc spēku izvešanas uh, un arī tad, kad pie varas nāks cita valdība, lai mēs varētu panākt to, ka arī šajā, pēc šīm pārmaiņām varētu turpināt to, ko mēs darām, un lai cilvēkiem tas nāk par labu, un mēs vajadzētu šo atzinību un atdevi. Paldies! Się złożyło, że w ciągu ostatnich lat e, bardziej. Kličkungs. Kā izrādās pēdējo gadu laikā, mēs uh, raugāmies uz Afganistānu vairāk no NATO, nevis Eiropas Savienības perspektīvas. No NATO viedokļa Eiropas Savienība uh, īsti nepilda savus pienākumus, un tas eh, nozīmē, ka pastāv visaptveroša pieeja, kas ir pie, pieņemta, un to ir pieņēmusi NATO. Afganistānā un citās valstīs NATO ne tikai veids militārus uzdevumus, bet arī humānus un attīstības uzdevumus, un tos būtu jāveic Eiropas Savienībai. 2014. gads būs pagrieziena punkts. Ja Eiropas Savienība attiecīgi neiesaistās, tad tā vairs nebūs klāt Centrāla Āzijā. Un tālāk nākamais komentārs. Mēs esam trešā posma priekšvakara, priekšvakarā saistībā ar reģionu un raundu, nu, reģionu un rajonu nodošanu. Šeit mums ir jāpievēršas arī politiskās ietekmes jautājumam. Pandžeja Mazarela un Šarifa pirmajā posmā šī nodošana bija balstīta uz konkrētiem kritērijiem divu pārējo pilsētu nodošana balstījās uz politiskiem apsvērumiem. Ušaskas kungs, man jums ir šāds jautājums. Kas notiks nākotnē? Jo vairāk politisku lēmumu tiek pieņemts, jo mazāk stabilitātes būs Afganistānā nākotnē. Un treškārt, mūsu diskusijas sākumā ar NATO ģenerālsekretāru sekretariātu. Man ir jautājums ar 2016. gada otro pusi un 2014. gada sākumu. Ko tad nozīmē, ka sabied... starptautiskā sabiedrība nesniegs tik daudz uh, atbalsta pasākumu? Ko tas nozīmē, ka alianse atbalstīs afgāņus? Samazinot uh, militārās darbības samazināšana varētu novest pie lielāka apdraudējuma. Ja šādu nostāju pieņems Čikāgā, es gribētu zināt, kādas būs militārās sekas un kāds ir militārais iemesls šādai deklarācijai un ko tad nozīmē atbalsts. Ko nozīmē atbalstīt afgāņu spēkus. Kopas kundze, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Man ir trīs īsi jautājumi. Pirmais jautājums eh, ir par afgāņu nacionālās eh, policijas nozīmi. Kāda būs tās loma pēc koalīcijas spēku atvilkšana? Mēs zinām, ka situācija ir eh, problemātiska. Pastāv arī korupcija, analfabētisms un tam līdzīgi pēc 2014. Eh, gada, protams, arī nemieri turpināsies. Otrs jautājums ar, par koordināciju starp dažādām struktūrām, kas darbojas Afganistānā. Tiek eh, nodalīti dažādi pienākumi starp dažādām iestādēm. Un dažādām dalībvalstīm ir dažādi viedokļi par Afganistānu. Es gribu pajautāt, kā šī savstarpējā Eiropas uh, komis, uh, koordinācija ir mainījusies un kā tā varētu attīstīties nākotnē. Un pēdējais jautājums ir par nesenajiem uh, uzbrukumiem vienlaicīgi vairākās vietās, gan Kabulā, gan citās vietās Afganistānā, ieskaitot tā saucamo zaļo zonu. Uh, Protams, ka tā bija acīm redzama varas demonstrācija. Pastāv arī iespēja, ka afgāņu spēki pārņems atbildību par drošību nākotnē. Pieverot, pavaroties uz pašreizējo situāciju, ir skaidrs, ka militārs risinājums talību problēmai nav iespējams. Mums eh, arī jāpievēršas diplomātiskajam ceļam. Vai jums ir kāda stratēģija, kāda ir Eiropas Savienības stratēģija, vai mums vajadzētu apvienot militāros uh, un diplomātiskos paņēmienus, un kas ir jādara tuvākajā nākotnē? Paldies! Tagad vārds Singēris kungam. Zingēris kungam. Uh, be... Mans jautājums ir šāds. Vispirms eh, es gribu pateikties vēstniekam par to, ka viņš eh, pakļauj riskam savu uh, dzīvību un arī savu ģimeni šajā bīstamajā reģionā. Un paldies, ka jūs runājat arī par Eiropas Savienību un Eiropas Savienības vērtībām. Mēs augstu vērtējam jūsu padarīto. Otrkārt, runājot par vērtībām, jūs pārstāvat mūsu vērtības. Šeit es gribu minēt arī otrā pasaules kara deklarāciju, uz ko mēs balstījām Eiropas Savienības eh, galvenās tendences. Es jums gribu pajautāt par pilsoniskās sabiedrības veidošanu. Jūs esat uh, ilgi dzīvojis afgāņu vidū. Kā jūs izvērtējat to, kas ir noticis kopš tā laika, kad jūs ieradāties un tagad? Cik liels progress ir panāks un cik daudz Eiropas Savienība ir ieguldījusi sabiedrības attīstībā un pilsoņu tiesību uzlabošanā un sieviešu tiesību uzlabošanā un uh, cilvēka cieņas uzlabošanā. Un šeit es gribu pievērsties tieši šo vērtību jautājumam. Lozingas kundz, lūdzu. Jā, Jā paldies. Rasmusen kungs eh, iepriekš runāja par eh, NATO darbības nākotni Eh, Afganistānā, runāju arī par apmācības misijām un par to arī mans jautājums par Eupolu nākotni Afganistānā. Kāda ir Eupolu misijas loma, vai tā joprojām tiek turpināta, un kā tā uh, NATO vadītu uh, apmācības misiju īstenošanas gadījumā varētu tikt integrēta, un kāda vispār ir ES loma šajā kontekstā. Rasmusen kungs runā arī par apmācības misijām, kurām ir vajadzīga arī militārā aizsardzība. Kā jūs šeit redzat es lomu? Un vai jums varbūt arī ir kaut kāds priekšstats eh, aplēses par skaitļiem un apmēriem, ja gadījumā šī te apmācības misija Eopol tiks turpināta. Pēdējās ziņas bija tādas, ka līdz 2012. gada beigām vairāk kā 300 tūkstoši uh, karavīru un policistu Afganistānā būtu jāapmāca. Pēc tam tika minēts cits skaitlis - 230 tūkstoši. Vai jums ir uh, kaut kādi jauni skaitļi par to, kādus, uh, kādu skaitu tiks, ir paredzēts apmācīts? Un tagad man ir jautājums par eh, Pakistānas ietekmi. Ko mēs tur varētu politiski varbūt vairāk darīt, jo Pakistāna ir ļoti būtiska valsts Afganistānas drošības situācijai. Koalīcijas spēki. Mēs gribētu tikties ar senatoru Rabānī. Varbūt jūs mums varētu sniegt kaut kādu padomu šajā jautājumā. Paldies um, parlamenta deputātiem par uh, pausto interesi par Afganistānu un paldies arī par uzdotajiem jautājumiem. Arī uh, atzinīgi vērtēju man Zinkarijas kunga atbalstu. Nu, es uh, Afganistānā uzturos viens pats bez ģimenes, veicot savus darba pienākumus. Tālāk Gribu atbildēt uz Kopinski un Lozina kundzes jautājumu par Eiropas Savienības lomu pēc 2014. gada un kāda ir Jupola loma. Nu, es arī klausījos Rasmusenā kunga teiktajā, kad viņš runāja par savstarpējo saikni starp NATO un Eiropas Savienību. Es domāju, ka šī saikne nav ierobežojama tikai starp IPL un uh, ESOP. Eiropas Savienība ir iesaistīta Afganistānā kopā ar NATO un uh, citiem starptautiskiem dalībniekiem. Mēs zinām, ka Eiropas Savienībai nav militāru spēku, bet 30 tūkstoši Eiropas Savienības uh, pilsoņi arī piedalās Afganistānā. Mums ir uh, ASV palīdzības budžets, kas ir 2,5 miljoni ASV dolāru, un Eiropas Savienība velta vienu miljonu eiro. Mēs esam nozīmīgs spēlētājs uh, arī politiskā jomā, ne tikai attīstības jomā. Bez tam Eiropas Savienības policijas misijai ir liela loma. Uh, Kad es ierados Afganistānā pirms diviem gadiem, mans, eh, jāsaka, uzskats par Jupolu bija diezgan negatīvs eh, arī starp eh, Eiropas Savienības dalību valstīm. Tagad Jupol ir uzlabojis savu situāciju, jo Afganistānai ir nepieciešama civilās policijas uh, apmācība, un Jūpol to sniedz, un tā ir īpaša niša Afganistānā. Un neviens cits starptautiskais dalībnieks to nepiedāvā. Tagad es gribu atbildēt uz vairākiem jautājumiem par uh, nākotnes lomu. Uh, Vispirms jau, kā es minēju, 27 ārlietu ministri ir novembrī vienojušies par sarunu sākšanu par partnerības un sadarbības nolīgumu. Tas būs juridiski saistošs un visaptverošs nolīgums vismaz uz nākamajiem desmit gadiem, un šajā nolīgumā būs izklāstīta mūsu ceļu karte turpmākai sadarbībai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Afganistāni. Te, te mēs varam runāt par investīciju, cilvēktiesībām, rīcības spējas, veicināšanu, reģionālu attīstību un policijas apmācību. Mēs neesam nolēmuši, ko darīs Jūpol. Un Šorīt es to apspriedu ar saviem kolēģiem. Jūpola statistiskā pārskatīšana pašlaik uh, notiek un rezultāti būs uh, pieejami vasarā. Mēs nevaram darboties uh, izolēti. Mums ir jāņem vērā arī starptautiskās sabiedrības pienesums. Jūs jau dzirdējāt, ko Rasmusena kungs teica. Un konkrēti arī par apmācības misijas saglabāšanu pēc 2014. gada arī Maikls Kolers jau jautāja par to, kas nodrošinās drošību pēc 2014. gada. Mm. Uz šo jautājumu būs jāatbild kopā ar transatlantijas partneriem un reģionālajiem sadarbības partneriem. Tālāk runājot par Irānas un Afganistānas dinamiku. Godīgi sakot, Kabulā man ir labas attiec attiecības ar Irānas vēstnieku, kurš ir izrādījis interesi sadarboties ar Eiropas Savienību ar starptautiskajiem spēlētājiem pirms desmit dienām es piedalījos konferencē Ašhabadā, runājot, un, kur tika runāts par Kabulas konferenci un par Irānu un Turkmenistānu, Kazahstānu un Indiju, kas ir uh, izrādījušas interesi vadīt vienu no darba grupām. Tas nozīmē, ka paš, šo jautājumu interesi izrāda vairākas valstis, un līdz ar to mēs varētu pievērsties reģionāliem eh, draudiem, strādājot ar reģionāliem sadarbības eh, partneriem. Tālāk sarunas eh, starp Karzai un Talibanu. Apmēram pirms desmit dienām, pirms 15. un 16. datuma Hizbislāmī delegācija ieradās Kabulā, kur notika sarunas ar valdību. Rabani kungs uh, rīkoja biznesa pusdienas, tika izteiktas uh, vairākas prasības, vismaz viena frakcija ir iesaistīta tiešās sarunās ar Karzai valdību. Es daļai atbildēju uz jautājumu, kā tiks uh, nodrošināta drošība apmācītājiem. Tika runāts arī par savstarpējo saikni ar Afganistānas eh, sadarbī, eh, sabiedrību un reliģiskiem vadītājiem. Tas viss jau notiek eh, ikdienas darbā. Sadarbība notiek gan no dienvidiem uz ziemeļiem, gan no austrumiem uz rietumiem. Uh, Mēs, protams, saprotam, ka mēs uh, strādājam ne tikai ar valdību, bet uh, mums ir jāsaskars ar ļoti sarežģītu Afganistānas sabiedrību, kurai ir savi tradicionālie veidi, kā uh, rīkoties un, un arī sava pieeja tieslietām. Mums, protams, ir uh, jāsaskaras ar šo situāciju un Es no savas pieredzes, uzņemot dažādas delegācijas eh, un arī piedaloties pasākumos, varu teikt, ka arī iepriekšējie Talibāna vadītāji atzinīgi vērtē Eiropas Savienības humāno palīdzību Afganistānā. Tālāk Lihkunga jautājums par NATO un Eiropas Savienību. Un uh, piešķirtajiem līdzekļiem. Nu, tiek uzskatīts, ka Eiropas Savienība īsti nepilda savus pienākumus, un tiek uzskatīts, ka Afganistānā notiek lielāka militarizācija. Mēs uh, esam uzņēmušies saistības, lai attīstītu dažādus fondus, lai Afganistāna varētu dzīvot mierā ar saviem kaimiņiem. Pēc 2014. gada situācija mainīsies. Militārie spēki atstās šo valsti. Tālāk Koperkundzes jautājums. Protams, mēs paliksim Afganistānā pēc 2014. gada. Mēs esam uzņēmušies uh, saistības ne tikai vārdos, bet arī darbos. Turpmākās uh, sarunas ar Afganistānu arī norisināsies tālāk runājot par Afganistānas policijas uh, attīstību pēc Jupols sniegtajām apmācībām. Mēs uh, saredzam to, ka Afgānas policija kļūs profesionālāka. Jūpola ieguldījums tiek atzinīgi vērtēts uh, gan Afganistānā, gan Amerikā. Civilā policija nevienmēr tiek attiecīgi novērtēta, jo paramilitāra policija arī būs nepieciešama, bet civilā policija iegūs ar vien lielāku nozīmi un lomu. Līdz ar to Jupol būs liela nozīme personālā apmācībai apmācība ietver arī izmeklēšanas prasmes un tam līdzīgi. Tālāk runājot par um, Eiropas Savienības sadarbību, situācija ir mainījusies. Afganistānā. Es ierados Afganistānā pirms diviem gadiem Un bija tās neliels sajukums par to, kas pārstāv Eiropas Savienību. Tagad mani sadarbības partneri zina manu telefonu numuru un zina, ja viņi grib zvanīt Eiropas Savienībā Afganistānā, tad uh, var zvanīt man. Mums ir arī izveidots uh, birojs, uh, es sniedzu politiskas vadlīnijas EIPOL. 17 dalībvalstis ir pārstāvētas uz vietas un mēs uh, sadarbojamies, lai ietekmētu lēmumus un notikumus Afganistānā, lai nodrošinātu drošību un labklājību. Tālāk jautājumi, ko uzdeva Zingeris kungs, runājot par pilsonisko sabiedrību un panākto progresu. Mm, es ierados Afganistānā pirms diviem gadiem un varu teikt, ka ir panākt zināms progress. Kad es ierados tur pirms diviem gadiem, jāsaka, es vispirms biju pārsteigts par to, cik uh, labi darbojas brīvie mediji Afganistānā. Un šie mediji ir daudz brīvāki nekā dažās Eiropas uh, valstīs. Ir izveidots arī pilsoniskās sabiedrības tīkls Afganistānā. Uh, protams, ka nepietiek finansējuma un arī sabiedrība nevar ietekmēt uh, politiskos lēmumus. Bet katrā ziņā ir patīkami redzēt, ka ar vien vairāk sieviešu tiek ievērētas, ievēlētas parlamentā, un tās piedalās arī Afganistānas politiskajā dzīvē. Šķiet, ka es atbildēju uz jautājumu par Eiropas Savienības un Jupolu lomu nākotnē. Tālāk eh, jautājums par Pakistānu. Pakistāna ir Afganistānas nozīmīga kaimiņu valsts. Es arī esmu runājis ar Pakistānas pārstāvjiem, un jāsaka, ka attieksmes maiņa ir notikusi runājot par reģionālo dinamiku. Kāds Pakistānas vadības pārstāvis teica, ka uh, ir svarīgi, lai Afganistāna un Pakistāna sadarbotos. Un tālāk runājot par politiskām izmaiņām, ir notikušas sarunas ar Talibānu un samierināšanas sarunas. Pakistānas ārlietu ministri arī ieradās Afganistānā, notika tikšanās ne tikai ar valdību, bet uh, tika vērsta uzmanība arī uz eh, dažādām etniskām kopienām, kas dzīvo Afganistānā. Man šķiet, ka es esmu atbildējis uz jūsu jautājumiem. Gribu pateikties par jūsu interesi Afganistānas jautājumā. Gribu aicināt gan ārlietu komiteju, gan Eiropas parlamentu kopumā iesaistīties uh, Afganistānas nacionālā parlamenta atbalstīšanā un aicinu arī veicināt uh, daudzpartiju politisko kultūru Afganistānā. Paldies! Much, Paldies jums, um, <clears throat> godātais uh, vēstniek Ušātrus um, kungs, par šo vizīti mūsu parlamentā. Es vēlos arī pievienoties Zingaris kunga viedokļam un arī vēlos augstu novērtēt jūsu misiju un darbību uh, Afganistānā un vēlos jums arī novēlēt jums arī vislabu izdošanos nākotnē. Kalūkalā jūs esat ļoti dinamiskā laikā, ļoti atbildīgā laikā. Uh, arī domājat par gatavošanos pārmaiņām, kas sekos pēc 14. gada, lai jums viss labi dodas. Paldies!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 Es vēlos tātad mūsu vidū sveikt Eiropas aizsardzības aģentūras eh, izpildu direktori Fransu Nokundzi. Jūs arī esat skaidri vairākas reizes apliecinājuši un mūsu arī kopējā piereizi apliecina, cik svarīgi ir ievērot šo principu pooling and sharing. Un es vēlētos, lai jūs šodien mums vairāk tieši pastāstītu par šo principu, kāds darbojas un kā jūs redzat kā tad būtu arī Eiropas Savienības dalību valstu ieguldījums domāt arī par gaidāmo Čikāgas samitu. Mēs skatāmies arī mūsu līdzinējiem, protams, darbībām, un tāpat arī mēs turpmāk skatīsimies, kā mēs varam pilnībā izmantot arī Eiropas Savienības līmeni un mūsu ciešā koordināciju, kas mums noteikti arī šajā situācijas uh, aktualitāte. Tad mēs runājam par to, ka mums ar vienu samazinās piemie budžeta līdzekļi aizsardzībai, un līdz ar to mums tad būtu attiecīgi tomēr jāsaprot, kā tālāk vajadzētu rīkoties. Atsevišķās dalībvalstīs budžets ir ļoti ierobežots. Īpaši ņemot vērā, protams, Eiropas aizsardzības aģentūras starp iestāžu raksturu, tad jūs varētu arī sniegt savu vērtējumu un skatu un runāt arī par kopēju Eiropas budžetu pārskatu uh, pieju. Tā kā mēs šobrīd esam arī sarunu jau procesa sākumā domāt par nākošo daudzgadu budžetu plānu, mm, tad aicinātu jūs izteikt savu viedokli. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Kā lai es runāju? Angliski vai franciski? Jā, tad es domāju, ka varbūt jums būs skaidrāk, ja es runāšu franciski, bet uh, es, protams, ar lielu prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem arī angļu valodā. Gribēju vispirms pateikties priekšsādātāju kungam un uzsvērt, cik liels prieks man ir, ka esmu ielūgt jūsu komitejā. Mēs regulāri um, Mm, sadarbojamies, un mums tiešām ir prieks par iespēju veidot dialogu ar Eiropas parlamentu. Priekšsēdētājs atgādināja arī to, ko šajā kontekstā teica NATO ģenerālsekretārs. Es domāju, ka šis ir tāds izšķirīgs brīdis, mums ir iespēja, varbūt pat nav izvēle, bet mums ir tiešām jāparāda, ka mēs kopīgi strādājot, izmantojot sinerģijas Eiropas līmenī, varam uh, uh, tiešām aktīvi strādāt, uzņemoties savu atbildību, aizstāvot mūsu drošību. Un tas ir uh, jādara, izmantojot tās politikas, kas ir mūsu rīcībā. Šī pooling and sharing, jeb apvienošana un kopietošana, tas tika uzsākts pirms gada ģentē un, uh, un Minhenē, arī NATO uh, ģenerāla sekretārs eh, uzsākšu iniciatīvu par Smart Defense, jeb viedo aizsardzību. Un eh, tiešām budžeta līdzekļi ir ierobežoti eh, dalību valstīs ekonomikas krīzes dēļ, un tādēļ ir tas jāņem vērā, mums ir jāpild savas saistības, jāizstāv mūsu vērtības un intereses. Uh, Uh, neskatoties uz šīm, uh, šo grūto budžeta situāciju. Tātad sadarbība un uh, koplietošana, resursu apvienošana ir nevis alternatīva, bet patiešām nepieciešamība šajā kontekstā. Un to vēl pastiprina arī strateģiskais konteksts un uh, ziņojums, vēstījums, ko mēs saņemam no Atlantijas uh, okeāna otras puses, ka mums ir jānodrošina kā Eiropiešiem drošība. Un tātad mums kā Eiropiešiem ir jāsniedz savus ieguldījumus drošībā. Progress, manuprāt, uh, tika uh, panākts diezgan straujā veidā. Mums Eiropas aizsardzības aģentūrai bija ministru mandāts, uh, veidot konkrētus projektus, lai parādītu, ka šī apvienošanas un koplietošanas iniciatīva nav tikai uh, tukši vārdi vai uh, iniciatīva, bet kaut kas praktisks, un uh, mums tas ir jāīsteno praktiskos soļos. Tātad ideja bija pēc iespējas īsākā laikā, balstoties uz to, kas ir izdarāms, uh, kas, eh, ko valstis ir gatavs darīt suverēnā veidā, jo visas šīs kapacitātes, kas ir šajā jomā, ir eh, dalībvalstu kapacitātes, un tās ir suverēnas valstu lēmums, tātad, kur valstis bija gatavas dalīties ar saviem līdzekļiem, eh, mums bija jāizdomā, kādus pasākumus piedāvāt, lai uh, konstatētu, kur varētu būt uh, pievienotā vērtība, koplietojot resursus un e, dažas jomas varbūt izcēlās vairāk kā citas. E, suverenitātes jautājums attiecībā uz operācijām uz vietas e, parādījās. Protams, ir jārespektē nacionālais lēmuma pieņemšanas process, kad ir runa par militāro operāciju uzsākšanu. Un šeit mēs runājam par dažādām jomām Eh, runājam šeit par eh, sadarbību, par eh, savietojamību, loģistikas jautājumu, uzturēšanas aspekti. Un tā būtu iesaist dalību valstīm tādā jomā, kas nav tik jūtīga, un tas arī varētu būt tāds sākotnējais ieguldījums, kas būtu saskaņojams ar mūsu dalību valstu finanšu situāciju. Un kā jau teicu, mēs koncentrējāmies uz apmācību. Uh, E, esam jau veikuši būtiskus pasākumus, apmācot helikopteru uh, vienības, e, transporta vienības un arī kaujas vienības personālu, arī jūras uh, jomā, jūrniecības jomā mēs darbojāmies un uh, arī slimnīcās apmācot personālu Tas ir ļoti būtisks aspekts. Runājot par uzraudzību jūrā, tur arī mēs strādājam. Un tas, ko teica An NATO ģenerālsekretārs, um, kur mums ir uh, uh tātad par šo uzpildīšanos gaisā, kā jau minēja ģenerālsekretāra kungs, uh, tur uh, tiešām visi ministri. Uh, Uh, vienojušies un uh, šeit uh, ir ļoti būtisks aspekts, ka, lai varētu veiksmīgi darboties operācijās, šis ir būtisks aspekts, un lai būtu kapacitāte, bet tādējādi var arī izmantot visus resursus, kas mums ir kopīgi arī apmācībā un citās jomās. Tātad šī ir joma, uh, kur ir jāatrisina dalībvalsts suverenitātes jautājums, lai varētu koplietot uh, resursus, kad tas ir nepieciešams uz vietas. Papildus šīm īstermiņa akcijām, uh, par ko ministri jau ir vienojušies un kas jau notiek, mēs visi esam pārliecināti, un to nesen vēl apliecināja pagājušajā nedēļā tiekoties neformālajās eh, vakariņās aizsardzības ministri, eh, ka ir šī te pieejas maiņa, ka eh, mēs ilgtermiņā vēlamies sasniegt būtiskus rezultātus un šo apvienošanas un koplietošanas ideju vēlamies iznot ilgtermiņā, ne tikai īstermiņā. Un uh, pieredze jau uh, ir ar šādu aspektu, piemēram, Benelux mērogā, reģionālā mērogā, kad notiek uh, arī Nordefko, piemēram, sadarbība Ziemeļvalsts starpā vai arī divpusējā sadarbība pierāda, ka šis koncepts ir veiksmīgs. Tātad kāda ir pieredze, no kā mēs varētu mācīties, ko varētu izmantot uh, Uh, arī mūsu turpmākajā darbībā. Ir jomas, uh, kuras ir skaidri jāidentificē, kurās tad var izmantot šo apvienošanu un koplietošanu. Uh, jo, kā jau es teicu, ir jāņem vērā suverenitātes jautājumi. Otrkārt, tad, kad ir kāds ietaupījums, uh, vienā jomā, tad to var ieguldīt citās jomās, piemēram, pētniecībā un tehnoloģijās, kā minēja Broka kungs, ja mēs um, nesaglabāsim investīcijas pētniecībā, tad mēs riskējam kaut kādā brīdī nonākt tādā neatgriezeniskā situācijā, kad uh, Eiropieši būs zaudējuši savu neatkarību uh, drošības jomā. Un to mēs nedrīkstam pieļaut. Vēl par ilgtermiņu perspektīvu, ko ministri mums pagājušajā nedēļā jautāja par eh, Bēļķijas, Grieķijas, eh, Somijas un eh, Luksemburgas dokumentu paraudzīties, kā ilgtermiņā varētu atbalstīt dalību valstis un uh, tām ļaut izmantot uh, instrumentus, kas ir izstrādāti Briselē, Eiropas Savienības uh, ietvarā, lai reformētu nacionālā mērogā uh, savu plānošanas procesu. Un otrs uh, elements ir veidot sinerģijas ar citām Eiropas Savienības politikām. Un, ja atļausieties, tad pie tām atgriezīšos vēlāk. Pēdējais, kas ir ļoti svarīgs elements, uh, Um, man nesen bija tas gods runāt ar NATO ģenerālsekretāru, un viņš arī minēja mūsu sadarbību. Un, um, Mums ir jāparūpējas par to, lai Eiropas Savienība rīkotos saskaņā ar NATO, lai nebūtu pārklāšanās, lai uh, mēs varētu uh, runāt par uh, savstarpēju uh, papildināmību, tātad, lai panāktu ne tikai pārklāšanās novēršanu, bet lai mēs meklētu tiešām šādu uh, sinerģiju. Rasmussen kungs uh, deva šo te piemēru par uh, degvielas uzpildi gaisā. Viņš uzsvēra arī, ka tas ir uh, svarīgs aspekts un uh, Čikāgā to varēs uzsvērt, ka šeit uh, mēs eh, to eh, īstenojam. Un otrs eh, piemērs ir medikā, medicīnas jomā, kurā dalībvalstis ir uzņēmušās ļoti būtisku lomu gan Eiropas aizsardzības aģentūras, gan NATO kontekstā. Un šeit tiek meklēta tiešām šī savstarpējā papildināmība. Mēs raugāmies, kā mēs varētu būvēt slimnīcas, uh, un arī gūt mācības no uh, gūtās pieredzes NATO ietvaros tieši Afganistānā un runājot par šo uh, medicīnisko moduļu standartizāciju. ģenerālis uh, ieradās ar Eiropas parlamentā un um, kopīgi runāja par mūsu sadarbību. Tātad mēs uh, uh cieši sadarbojamies un uh, pagājušajā nedēļā ar ģenerālu Abriālu mēs uh, runājām, lai panāktu mūsu darbības uh, pilnīgu saskaņotību. Vēlreiz par ilgtermiņu perspektīvu. Mūsu dalībvalstīm ir jāļauj šo sadarbības uh, aspektu ieviest arī savā nacionālajā darbībā, un uh, Runājot par tehniskiem aspektiem, tad eh, Eiropas Savienībā izstrādātie instrumenti, eh, īpaši aizsardzības aģentūras eh, instrumentiem, tiem jābūt tādiem, ko var izmantot nacionālā līmenī, proti spēju veidošanas instruments, to ir jāvar izmantot arī dalību valstīm, lai nodrošinātu šo apvienošanu un koplietošanu. Un otrkārt, Eiropas aizsardzības aģentūra mēs varam uh, identificēt mūsu karavīru uh, nepieciešamības, uh, otrkārt identificēt to, kāds ir piedāvājums militārajā tirgū, un treškārt, ko piedāvā pētniecība un attīstība, ko var piedāvāt nākotnē šādu vajadzību sekšanai. Uh, pēc tam ir jāraugās, kā mēs kopīgi varam strādāt pie šīm eh, spējām, jeb kapacitātēm. Un tas ir unikāli, jo nav citas vietas, protams, nacionālā līmenī ir, bet eh, citas vietas nav, kurā varētu apvienot šo te aizsardzības eh, industriālo bāzi, pētniecību, lai raudzītos, kā varētu apmierināt karavīru vajadzības un vēl, protams, tas ir jāmeklē sinerģijas ar citām Eiropas Savienības politikām. Jūs priekšstādātāja kungs minējāt pētniecību, kas ir eh, izšķirīgi svarīga loma, joma. Eh, zināmās eh, kapacitātēs mēs redzam, ka nav konkrēti konstatējums, vai tā ir uh, militāra vai nemilitāra joma, piemēram, runājot par kurs, kosmosu, par kibertehnoloģijām, uh, par cīņu pret ķīmiskajiem bioloģiskajiem ieročiem, tas nav ne civils, ne militārs jautājums, un šeit ir jā, jāapvieno šīs te kapacitātes. Man ir liels prieks, ka mēs kopīgi ar Eiropas Savienības uh, partneriem mēģinām veikt uh, kopdarbu, protams, respektējot uh, arī procesu, kurā jūs piedalāties, proti lēmu pieņemšanas procesu. Uh, mēs meklējam sinerģijas. Jūs minējāt mūsu budžetu. Aģentūras uh, budžets, uh, protams, uh, ir tā, ļoti neliels, 30 miljonu eiro. Tas nav salīdzinājums ar ES budžetu. Tas ir politisks jautājums, un tāpēc es nevaru vienkārši pateikt, nu, palielināsim budžetu Briselē. Uh, Eiropas aizsardzības aģentūrā ir vajadzīgs budžets, kas ļauj tai pildīt savus pienākumus, bet kas vēl ir svarīgs papildus budžetam ir tas, uh, ka aģentūra var apkopot dalībvalsts, tā varbūt tā vieta, kur mēs uh, veidojam kopīgus projektus. Un uh, apvienot, eh, tātad dalība valstis ir ieguldījušas arī savus līdzekļus eh, pētniecībā. Šeit, eh, protams, ir, ir jārunā arī par vēl vienu jomu, kur var panākt sinerģiju, pie tās jūs noteikti vēl apgriezīšu, klausieties, tās ir vienotās Eiropas debates, deb, debesis un arī Cēzara programma. Mums ir uh, jāpanāk, lai eh, vajadzības, kas ir militārajā jomā, eh, tiktu ņemtas vērā, identificētas, un lai mēs, eh, kā Eiropas aizsardzības aģentūra, varētu būt tā vieta, kur uh, tiek aizstāvētas uh, intereses, uh, un lai mēs varētu nodrošināt, ka uh, Eiropas vienotās debes, kas ir ļoti svarīga programma, lai militārie pārstāvi varētu turpināt savas misijas, eh, bet arī dot pozitīvā veidā ieguldījumu ar savām misijām eh, šai programmā. Protams, ka arī tirgus un tehnoloģiju jomā ir jāpanāk sinerģijas Mēs ceram, ka izveidojot darba grupu, kur organizēja komisija, arī tiks panākt papildus sinerģija, un mēs tiešām ar prieku sadarbojamies ar komisiju šīs darba grupas kontekstā. Es domāju, ka šobrīd esam tiešām izšķirošā brīdī, ir zināms risks, ka uh, Eiropieši samazinās savas aizsardzības kapacitātes uh, un uh, arī ir bieži vien jāaizstāv, kāpēc ir vajadzīga Eiropas aizsardzības politika. Un man ir uh, iespējas, ka mūsu partneri gaida, ka mēs parādīsim, ka mēs arī reāli nodrošinām drošību. To gaida mūsu partneri. Uh, Un tas ir tas signāls, kuru raida Savienotās valstis. Tas, protams, ir izaicinājums, bet tas ir arī tāds eh, ļoti skaidrs aicinājums, eh, lai mēs tiešām apvienot mūsu spējas eh, gan sevis pašu labā, gan arī parādot mūsu partneriem pasaulē, ka mēs to varam. Eiropas aizsardzības aģentūra ir, protams, instruments eh, dalību valstu rīcībā, bet tas nebūs veiksmīgs tikai tad, ja eh, tas būs veiksmīgs tikai tad, ja to pilnībā izmantos. Un man tiešām eh, pozitīvi pārsteidz ministru pēdējās tikšanās aktivitāte un aktīvā iesaiste. Protams, politiskais atbalsts mums ir ļoti nepieciešams un arī parlamenta atbalsts ir ļoti svarīgs. Paldies, priekšsādātāji kungs. Paldies jums, Arnokundze. Tad vārds Gālēt kungam. Paldies priekšsādātājiem. Priekš jūs redzat šeit Arnokundze. Ārlietu komitejā. Jūs arī ļoti labi jau zināt, ka Eiropas parlamentā un īpaši arī drošības eh, apakškomitejā mēs augstu vērtējam jūsu uh, arī par veikumu un darbu. Un jūs arī šodien jau akcentējāt, ka Eiropas parlaments ir iegūst, protams, šobrīd tādu papildus lomu, un, un tas ir tāpat vairāk nekā dalība valsts varbūt to gribētu. Tātad kopš ir uzsākts jau gads pagājuši jaunā iniciatīva pooling and sharing, um, apvienošana koplietošana, kādi bijuši jau konkrētie atdevi rezultāti, kā jūs to vērtētu? Pagājušo gadu pavasarī jau tikā uh, prezentēt 300 dažādi projekti. Dalībvalsts tādiem bija gatavi tātad arī piedāt un rīkoties. Tagad vairs uz sarunu galda tikai 11 procent, uh, projekti. Kas ir noticis ar šiem, šiem pārējiem 289 projektiem? Varbūt jūs varētu pakomentēt šo situāciju, kas tad ir noticis ar citiem. un ja viņi vispār tad tiek ignorēti vai netiek īstenot, kāpēc. Un tālāk, skatoties arī 2010. gadu, kādreiz uzstādījumi ir mainījušies tādu, un kāda būtu nākošie ilgtermiņa mērķi, domāt arī par tālāko Eiropas aizsardzības aģentūras lomu un iesaisti. Es arī, protams, skatījos tas, ko jūs teicāt, un NATO ģenerālsektārs, ko teica, manuprāt, ir zināma problēma. Tātad šī iespēja Eiropai nodrošināt arī uzpildes gaisām. Es saprotu, ka Eiropas saimnībai šobrīd ir ļoti ierobežotas iespējas. Rasmussens sacīja, ka amerikāņi toties var nodrošināt šīs situācijas pilnībā. Bet lūdzu, ja atkal amerikāņi mums pateiks, ka tas ir jūsu darīšana, tā ir jūsu, jūsu kaimiņa un mēs tur nepiedalīsimies, Un tāpēc man svarīgi dzirdēt, ko jūs ar sakāt, ka tagad arī, arī Eiropas Savienībā, vismaz Francija, tad ir jau pasūtījusi un ir ieguvuši šo e-būst 330, kas vien nodrošinātu šo arī uzpildus funkciju, bet tāpat mums vienalga to nepietiek, manuprāt, kapacitāte nepietiekama. Un kā mēs tad to varētu attīstīt? ja mēs tik atstājām visu laiku sanāk vienīgais, ko mēs šobrīd Eiropā spējam nodarīt, ir nodrošināt veco, novecojušu modeļu aizstāšanu. Bet vai mēs tiešām nodrošinām visas nepieciešamās kapacitātes, un vai mēs tiešām šo funkciju varam pie, būt apmierināti? Un visbeidzot, tas, par ko runā arī Rasmusens, jaunais horizons 2020, te ir arī, arī drošības apakškomitejā, aizsardzības apakškomitejā mums ir bijusi jau sagatavots atzinums par šo Un tā mēs runājam par Eiropas kopējo drošības un aizsardzības politiku un turpmāko pētniecību arī mm, militāram un aizsardzības jomā. Te atzinumā par visu to arī runājam. Kā jūs to vērtējat? Varbūt, ka vienkārši izklausīšos šis jautājums, bet ja jūs varētu pateikt tādu dziļu, nopietnu vēlmi, uh, civilā un militārās kapacitātes kāpināšanas. Kāds būtu jūs tad eh, tād eh, lielākās vēlēšanās attiecībās 2020 horizontu šo apvārsni jauno programmu? Paldies! Paldies, Dafkungs, tālāk lūdzu. Ja, paldies. Manuprāt, mums ir jābūt godīgiem pašiem pret sevi. Militārā sadarbība gan ieroču iepirkuma ziņā, gan arī, arī militārā pētniecība šobrīd ļoti primitīvā līmenī. Un tādā ziņā es piekrītu arī Kāleru kungam, kurš arī pauž tādu, zinām, neapmierinātību un to, ka mums neizdodas panākt, ar vienu neizdodas panākt progresu pat ir zinām tāda varbūt kā vispār atkāpšanās jau ar mūsu stādīto mērķu ziņā pēdējo gadu laikā. Un jūs priekšsēdētājiem, izpildu direktors kundze arī pat norādījāt, kā tad ir šī Eiropas uh, suverenā uh, rīcības spēja. Mēs par to daudz nesam runājuši salīdzinām ar citām Eiropas uh, rīcību politikas jomām. Mēs tomēr uzskatām, ka te ir absolūts kā ir redzams, kā ir zinām pretruna. kas vēlas, protams, arī izmantot novecojušas nacionālās suverenitātes formas un vienlaikus tomēr uh, vārdiem apliecina, ka ir gatavi arī iesaistīties šajā kopīgo militāro aprīkojumu um, kopīga izmantošanā. Un īstenībā daži vārdi neatbilst viņu darbiem. Varbūt jūs arī varētu pateikt precīzi, kā jūs to redzat. Kā jūs vērtējat Anglijas un Francijas sadarbību uh, ieroču iepirkuma ziņām? jomā. Vai tas mums ir iegums vai zaudējums? Domāju par kopējo Eiropas drošības aģentūru. Manuprāt, tas drīzāk tāds traucējošs solis. Pareizāk būtu bijis mēģināt šās sinerģijas veidot, arī kopīgi veidot kapacitāti mūsu Eiropas aizsardzības aģentūras ietvaros. Un visbeidzot par Turciju. Kāds lūdzu šobrīd ir izmaksas, ko rāda, ka Turcija nepiedalās Eiropas aizsardzības aģentūrā? Lozīgs kundze. Es pievienojos iepriekšējiem runātājiem lai gan, protams, eh, varbūt no cita skatpunkta. Jautājums par nacionālo suverenitāti. Jūs salīdzinājāt šo situāciju nedaudz vispār kaut kā kopīgi, tad starptautiskā kustība, starptautiskie centieni un, piemēram, kopīgiem spēkiem ceļot slimnīcu, un kas nozīmē konkrētu arī starptautisko spēku apvienošanu un bruņoto konfliktu gadījumā. Manuprāt, ir gan liels arī atšķirības un ir arī zināmi konkrēti iemesli, kāpēc arī tieši caurskatāmība un nacionālā suverenitāte un tās tiesības pie līdzdalība bruņotos konfliktos būtu jāizskata ļoti jutīgi. Manuprāt, tas ir ļoti pamatoti Vācijā. Mums ir, protams, bijuši vienmēr spēkā un ar vienu spēkā parlamenta iebilde pret bruņoto konfliktu iesaisti bruņotos konfliktos, un no tā ir izriet mans jautājums. Vai īsti ir pamatot, kā jūs to redzat? Gadījumā, tātad, ja ir šāds parlamentārās iebildes, un ja mēs redzam, ka arī, protams, ir bruņotā kapacitāte, un, piemēram, ja mēs runājam, Vācija no savas puses neizmanto visu šīs iespējas, ja gadījumā Vācijas parlaments arī noraida šādu iespēju dalīt un kopīgi izmantot aizsardzības aprīkojumu. Kā jūs tad rēģēsiet, ja gadījumā šo institīvu, tad kopīgu aizsardzības aprīkumu izmantošanu noraidīs Vācijas parlaments? Vai es pareizi izdzirdēju savu vārdu priekšsēdētāju kungs? Thank you very much. Uh, madam, thank you. Jā, paldies jums, cienītām Arnolkundze, par um, jūsu šodienas uzrunu, par jūsu klātbūtni. Man ir jautājums par šo vienoto Eiropas debesu projektu. Jūs to pieminējāt šodien un ļoti precīzi lai arī es, protams, saprotu, ka te ir liela pievienotā vērtība, tam tomēr ir zināmas ēnas puses. Es te nerunāšu, protams, par papildus izmaksām avio kompānijām, kas varbūt ir tāds maznozīmīgāks jautājums, bet um, runāšu par militāro pusi. tas radīs papildus prasības. Un īpaši sarežģīti tas varētu būt mazām dalībvalstīm. Mēs vispār gribētu, lai tas stāktos, uh, savu uzsākt savu darbību iespējami drīz. Un vienlaiks mēs visi saprotam, ka esam atkarīgi arī no uh, dalību valstu brīvprātīgiem ieguldījumiem un piešķirtiem līdzekļiem militāriem budžetam. kā jūs to redzat tomēr? Tad kādā īsti situācijā mēs esam un kāds būtu katras dalībvalsts tad uh, ieguldījums un šis sadalījums šim projektā? Un kā mēs varētu mēģināt varbūt arī tad iedrošināt citas valsts, kurām varbūt ir vai nu, nesamērīgi šādi arī finanšu slokstas būtu lai vispār nodrošinātu šī projekta īstenošanu savā dalībvalstī. Kā jūs to vērtējat? Nākamais runātājs. Jā, paldies. Tas ir Liešakungs. Tad, kad es jau arī nodarbojos ar jautājumu un sagatavoju ziņojumu arī par finanšu krīzes ietekmi uz militāro sektoru nozari, tad mēs arī, protams, runājam ar jums un arī jūsu darbiniekiem, un esmu ļoti pateicīgs jums par jūsu sniegto informāciju atbalstu. Šodien vēlos uzdot jautājumu par divus jautājumus. Viens būtu vispārīgāks un otrs tāds precīzāks. Un pirmā sākšu ar šo precīzo jautājumu. Eiropas aizsardzības aģentūra un tā sadarbība dalībvalstīm. Vai jūs apmierina šī sadarbība? Es uzdošu jautājumu, jo zinu, ka, protams, situācija ir atšķirīga un dalībās ir iesaistīts dažādos projektos, projektos atšķirīga intensitātē. Un tāpēc es vēlētos arī uzdot jautājumu vēl papildus arī domāt par jaunajām ES dalībvalstīm. Un otrs jautājums. Nu, tas tad ir jau tāds satraucošāks jautājums. Kāds tad būtu ideālais budžets? Kā jūs skatāt, kas tāds būtu samērīgs aģentūras budžets, lai varētu īstenot absolūti visu to un visus tos pienākumus īstenot, kas tad aģentūrai būtu jāizdara? Paldies! Like es eh, gribu pateikties jums visiem un arī par doto iespēju pasapņot un izteikt vēlēšanos. Es sākšu ar uh, Kalerkunga jautājumu. Un kas tad notika ar uh, iespējām, kas bija saistīts ar apvienošanu un koplietošanu? Manuprāt, svarīgi ir nopietni pieiet iespējām, un ja vien ir kāda iespēja rīkoties, tad ir jārīkojas. Mēs gribējām parādīt, ka mēs varam tūlītēji rīkoties, ņemot vērā situācijas, kādas ir dalībvalstīs. Un jūs, protams, zināt to daudz labāk. Dalībvalstīs ir dažādas situācijas, ar kurām tām jāsaskarās Protams, ka dalība valstīs notiek uh, reformas uh, un citas lietas. Tas pats attiecas uz NATO. Kad es teicu 11, tad es gribēju teikt, ka šie 11 projekti ietver arī uzpildī gaisā, un tā ir viena iespēja, bet um, šis ir svarīgs jautājums. Protams, ka jūs varat pievērsties atsevišķiem elementiem, un jomām vai savest to kopā. Bet ir jākoncentrējas uz to, ko bija iespējams īstenot, bet mēs neaizmirstam par pārējiem projektiem. Mēs e, negribam aizmirst šos pārējos projektus. E, ļoti svarīgas e, jomas ir saistīts ar gaisa transporta spēkiem. Mums ir vēl daudz, kas padarām šajā jomā ir lietas, kas notiek nepārāk uh, redzamā līmenī. Un te ir jautājums par uh, redzamību vai arī par pavisam citu pieeju, par pragmatismu. Protams, ka viss ir jāskata arī mm, dalībvalstu sakarā. Mēs uh, gribam atbalstīt dalību valstis, neskatoties uh, uz to politisko situāciju. Mēs, protams, neaizmirstām visas pārējās iespējas. Mēs uh, nākam klajā ar ierosinājumiem ministram, mēs uh, runājam, ka mums ir jāstrādā pie izlūkošanas un citām jomām. Ministram ir jāpievēršas daudzām jomām, un mēs katrā ziņā nākam vienmēr klajā ar jauniem priekšlikumiem. Tas pats attiecas uz nākotnes satelītu komunikācijas novērošanu. Šim jautājumam ir jāpievēršas. Mēs esam pārliecināti par to, ka visi jautājumi, kas ir saistīti ar kosmosu, un jāsaka, ka Eiropas parlaments tam ir īpaši pievērsies jāsaka, ka mēs uzskatām, ka šī ir joma, kurai jāpievēršas Eiropas Savienības līmenī. Un daudzas programmas ir pierādījušas, cik svarīgi ir strādāt Eiropas Savienības līmenī. Tālāk apvārsnes 2020, un jūs jautājāt, kādā konkrētā jomā mēs varētu strādāt šajā sakarā. Es eh, personīgi sagatavotu tādu garu vēlmju sarakstu. Es minēju eh, kibertehnoloģijas eh, un citas jomas. Un ja es pievērsīšos kaut kam, pie kā mēs esam strādājuši, tā ir bezpilotu sistēmas, piemēram, tam ir savas stiprās puses. Un šie aspekti ir svarīgi nākotnē. Un no attāluma vadītas pilotu sistēmas un bezpilotu lidmašīnas un, un tam līdzīgi jāsaka, ka tas viss kalpo gan militāriem, gan civiliem nolūkiem. Mēs pievēršamies arī certifikācijai, reglamentēšanai, lai visus šos elementus varētu izmantot gaisa telpā. Mēs, protams, ir jāizstrādā arī attiecīgas tehnoloģijas, lai nodrošinātu drošus lidojumus. Šeit es runāju arī par civilām misijām. Ir jāizstrādā šīs tehnoloģijas, kas, protams, ir dārgas mēs eh, arī strādājām pie vienas ļoti dārgas programmas. Tieši tāpēc ir jāstrādā kopā ar komisiju. Ir nepieciešama resursu konverģence gan no Eiropas Savienības, gan dalību valstu budžetiem. Es domāju, ka tas viss eh, demonstrē iespējas eh, civiliem civilā un militārā jomā. Šeit mēs varam runāt par pievienoto vērtību, kas rodas apvienojot um, pētniecību un certifikāciju un regulēšanas elementus. Tālāk uh, uzpildīšana gaisā, degvielas uzpildīšana gaisā. Jums uh, ir taisnība ja mēs ievērojami palielinātu savas spējas situāciju uzlabotos, bet iespēja uzlabot iespējas ir arī veikt attiecīgu iepirkumu. Bet mēs, mēs, protams, varam pirkt lidmašīnas, lai palielinātu spējas. Tādā veidā jūs nodrošināt šīs spējas, un tam ir arī saikne ar attiecīgu industriju. Un tas viss eh, kalpo Eiropas eh, industriālai bāzē, bet te ir jautājums arī vēl par citu aspektu. Normāli mēs gribētu, lai dalību valstīm būtu vairāk iepirkumu un ieguvumu, bet ja mēs runājam par konkrētu lidmašīnu daudzumu un tankeru daudzumu, un ja tiek apvienota loģistika un apmācība, tad līdz ar to būtu arī lielākas spējas un iespējas. Ideālā ziņā mēs eh, arī palielinātu šīs papildu iespējas. Dafa kungs Jāsaka, ka es nevaru nepiekrist, ne nepiekrist eh, jūsu neapmierinātībai. Bet tomēr es gribu paskaidrot, kāpēc es tik daudz runāju par suverenitāti. Mēs parasti šo vārdu tik daudz nelietojam runājot par Eiropas Savienības politiku, mēs to runājam, lietojam arī runājot par valūtu, un pašlaik mums ir Eiropas uh, Savienības vienotā valūta un eirozona. Aizsardzības jomā, par ko liecina arī jautājums, kas notiks, ja Nacionālais parlaments teiks nē. Katrā ziņā šis viedoklis ir jāņem vērā. Mūsuprāt, suverenitāte pirmkārt ir realitāte Tas nozīmē, ka notiek politiskie procesi un ir uh, jābūt skaidrībai, vai jūs iesaistaties kādos uh, militāros konfliktos. Tas viss attiec uz suverenitāti. Ja jums ir militārās spējas, tad tās var izmantot uh, CSDP aspektā, bet jūs varat izmantot šīs spējas arī nacionālā līmenī un arī ANO aspektā to es saucu par suverenitāti, un līdz ar to es varu atbildēt arī uz šo bundestāgu jautājumu. Mēs izmantojam reālo situāciju. Dalībvalstīs ir dažādās konstitucionālās sistēmas, lai iz, nolēmtu, vai iespējas pastāv. Tieši tāpēc mēs koncentrējamies uz divām lietām. Vienu jau es minēju, tas ir viss, kas nav pārāk delikāts, te mēs runājam par atbalstu un uzturēšanu. Un jo vairāk jūs iesaistaties procesā, jo vairāk jūs dalāties visā, kas jums ir. Bet, lai tas būtu politiski pieņemams visām dalībvalstīm, otrais elements ir izmantot esošo pieredzi un dažādus noteikumus, dažādas normas. Runājot par Eiropas galsta, gaisa transportu, jāsaka, Lībijas eh, krīzes laikā bija izmanto, tika izmantotas šīs kopējās eh, spējas dalībvalstis eh, darīt to, ko tās politiski drīkstēja darīt. Tālāk Anglo-Franču, Anglijas-Francijas līgums. Es uh, sadarbojos uh, ar uh, Skotiju un Britu pieeju. Es domāju, ka mēs varam gūt no tās labumu un Es domāju, ka mums jāizmanto šī pieeja. Vispirms jau šeit tiek uh, demonstrēta uzticamība, kuru var uh, pieņemt divas dalību valstis. Un te es gribu minēt arī tādas ļoti delikātas spējas. Katrā ziņā ir svarīgi, lai jūs varat panākt to, ko jūs politiski vēlaties Un te mēs varam atgriezties atkal pie suverenitātes un konkrētām normām. Un katrā ziņā arī jārespektē nacionālie likuma lēmumu pieņemšanas procesi. Un tālāk šis franču britu nolīgums. Un jautājums, vai to var tiek piemērot arī Nordefo, Nordefo un citās sadarbības jomās. Šeit gribu minēt, ka mēs esam pieņēmuši attiecīgo lēmumu, piemēram, ap, Lielbritānija un Francija arī attiecīgi iesaistījās, un mēs gribam pārliecināties par to, ja dalībvalstis grib pievienoties šai iniciatīvai, tas būs iespējams. Tālāk, Cezāra. Mums jāatbalsta dalībvalstis tā, lai mēs varētu arī darīt visu, kas novestu pie galīgām izmaksām. Šeit tika minēti 7 miljārdi eiro. Nu, protams, ka šos uh, izdevumus šeit mums ir jāpievēršas dažādām iespējām un dažādām spējām runājot par uh, šiem skaitļiem. Ja mēs runājam par uh, iekārtām un aprīkojumu, kas ir nepieciešamas lidmašīnai, tad izmantojot uh, konkrētus procesus, jums jāņem vērā šīs Cezāra prasības. Un dalībvalstis protams, var arī ietekmēt šos cezāru procesus. Ir svarīgi, lai dalībvalstu vajadzības tiktu mm, ņemtas vērā. Te jārunā arī par 8TM un NATO konkrētajām vajadzībām. Jūs jau arī zināt, ka komisija grib, lai 3 miljoni eiro tiktu atvēlēti tehnoloģijām, kuras varētu izmantot uh, civiliem un militāriem nolūkiem. Un tālāk pēdējais uh, elements. Vizeka kungs, uh, paldies par sadarbību jūsu ziņojuma izstrādes laikā. Sadarbības novērtējums ar dalību valstīm. Mēs gribētu pārliecināties par to, lai dalību valsts pēc iespējas vairāk izmantotu mūsu aģentūru. Tieši tāpēc mēs koncentrējamies uz rīcību. Ministri bieži vien nezina, ko mēs darām. Mums ir jāapvieno pragmatiska pieeja un tai pašā laikā ir jāpievēršas redzamākiem projektiem. Es nevaru teikt, ka jaunās dalībvalstis aģentūra izmanto mazāk nekā vecās dalībvalstis. Tālāk manu sapņu budžets. Varbūt es sapņoju ļoti saprātīgi. Viss ir atkarīgs no tā, ko mēs darām. Mēs esam atkarīgi arī no iepirkuma aģentūras, bet, protams, jāņem vērā arī dalību valstu vēlmes. Nu, protams, mēs varam pie 30 miljoniem eiro pielikt vēl vienu nulīti, un tad būtu 300 tūkstoši eiro. ja dalību valstīm ir pārliecība, ka naudu var labāk izmantot, tad vajadzētu pāriet uh, augstākā līmenī. Un te jāsaka, ka mums jāstrādā arī pie efektīva iepirkuma. Es eh, negribu minēt konkrētu skaitli. Uh, vai mums vajadzīga viena papildu nulle vai divi procenti. Tā tas nav. Mums ir jāņem vērā misijas, kuras varētu veiksmīgi īstenot. Pašlaik mums ir jābūt ilgtspējīgiem un otrkārt mums no dalībvalstīm jā, jāgūst finansējums konkrētiem projektiem. Paldies! Še... Liels paldies, Arno kundze. Varbūt, ka es tajā brīdī nebiju šajā zālē, par to es atvainojos, bet es pašā sākumā teicu, ka šajā finansējuma jautājumā runājot par personāla finansēšanu Eiropas aizsardzības aģentūrā no Eiropas budžeta vai tātad mēs par to arī runājam daudzgadu finanšu schēmas ietveros. Kāds ir jūsu viedoklis par to? Well, we agency... Mēs esam aģentūra ar īpašu statusu. Es domāju, ka mēs, tad mums ir eh, varbūt lielāki ierobežojumi nekā ES budžetam. Tā pašā laikā personāls ir e, tiešām tāds, kas stipri mainās, notiek daudz rotāciju, un uh, galvenokārt tiek nosūtīti darbinieki no dalību valstīm uz īsu laiku. Tātad ir šī saikne ar dalību valstīm. Es gribētu teikt, ka mums vajadzētu saglabāt šo te īpašo saikni ar dalību valstīm, kas attiec uz personālu, uh, un tādējādi saglabāt šo te īpašumu uh, mūsu budžetam. Ko es gribētu meklēt sinerģijas ar ES budžetu? Tas juridiski ir iespējams uh, komisijai un mums, un uh, ne šeit runājot par personālu, bet par šiem te konkrētajiem pasākumiem, par kopfinansējumu līdzfinansējumu, tur tas ir iespējams, un jums politiski vienkārši ir jāizlemj, lai tas tiešām būtu iespējams eh, komisijai. Liels paldies! Man jau bija bail, ka jūs eh, sniegsiet šādu atbildi, nu es jums negribēju likt vilties. Es domāju, ka mums tas būs jāapsver nākotnē. Liels paldies! Wir müssen jetzt schnell machen. Tagad mums ir jāstrādā ātri. Šodien mums vairs nebūs iespēja uh, diskutēt par budžetu, jo mēs sākām jau pustrijos un uh, mūsu noteikumu uh, dēļ sēde ir jāpēc sešos, un tā kā mums ir rīt jābalso, tad es gribētu lūgt īsi vēl apspriest Palēcka kunga ziņojumu, lai viņš saka ievadvārdus, un tad mēs varētu sagatavot balsojumu. Liels paldies kolēģiem no nacionālajiem parlamentiem, un es ceru, ka jums patika šī sēde, un ceru, ka varēsim šīs diskusijas arī turpināt. Palecka kungs. Kur ir Palecka kungs? Paldies, paldies priekšsēdētāji. Tātad e, enerģētikas politikas e, sadarbības veidošana ar partneriem ārpus Eiropas robežām šis e, atpakaļ atzinums ir eh, turpinājums ārējās enerģētikas politikas ziņojumam, kas tika pieņemts parlamentā pirms pieciem gadiem. Nav arī, protams, pārsteigums, ka Sarijus Volsks, kas bija arī, protams, arī viens no virzītājiem, arī toreiz un tagad ir iesniedz ļoti būtisks grozījums. Paldies viņam un paldies arī citiem kolēģiem, kas ir iesnieguši pavisam kopā 44 grozījumus. Lielākā daļa no tiem ir pieņemami visām politiskām grupām, Darbs pie šī politiskā dokumenta vēlreiz apliecināja to, ka Eiropas parlamentā ir plaša vienprātība par vajadzību izstrādāt kopēju enerģētikas politiku gan Eiropas senībā, gan arī ārpus tā, tās robežām. Par grozījumiem. Daži no tiem ir absolūti itre komitejas kompetencē, un attiecīgi arī ir atspoguļot un iekļaut itre sagatavotā atzinumā. Kopā arī ar ēnu referentiem mēs esam izsādājuši tādu sešu kopumu, <clears throat> kopējos kompromisu ierosinājumus. Un tur mēs svarīgi tad uzsveram šeit kopējā atzinumā. Pirmkārt, atzīstot Eiropas Savienības lielu atkarību no enerģētikas importa, mēs uzskatām, ka pirmkārt jāpanāk resursu diversifikācija un arī piegāst ceļu diversifikāciju norādot arī, ka nākamais ir jākāpina arī atjaunojumu energoresursu izmantošana, kas ir daļa tad arī būtiska, kļūst arvien būtiskāk mūsu kopējā enerģetikas politikā. Tāpēc mēs arī uzsveram, ka ārējā enerģetikas eh, sadarbības politika ir jāsasaista vienmēr absolūtajām tiesībām, tātad cilvēktiesību ievērošanu, dabas resursu atbildīgu izmantošanu citām ļoti svarīgi, ka mēs arī pieprasām arī ciešāku sadarbību starp padomi, komisiju un parlamentu. Un tātad Eiropas arī ārējās darbības dienestu. Lai tad mēs tiešām panāktu tādu vienotu darbību kopējās ārpolitikas un arī enerģetikas somā. Vēl nozīmīgs jautājums jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Aicinājums ir komisijai novērot un arī līdz to īstenot pašus augstākos arī drošības standārtus Eiropas Savienības kaimiņu valstu kodolreaktoros. Tāpēc mēs aicinām Eiropas kaimiņu valstis īstenot tādu visaptverošu Eiropā īstenotu līdzinējo un arī tad viņus piemērot šo drošības testu pārbaudi. Sarjušvalsks, lūdzu. Paldies. Uzskatu, ka ir ļoti nozīmīgi, ka mēs katru reizi piešķiramies, pie, pievēršam uzmanību šim jautājumam. Paļecka kungs arī pareizi norādīja, ka mēs jau pie šo tām strādājam vesels 5 gadus, un, un šī ir katrā reize. Apsveic Paļecka kungu par um, rezultātiem. Tomēr dažas lietas vēl gribu pateikt arī par pašu uh, procedūru Galu galā man īsti neapmierina, ka mūsu komiteja ir zaudējusi vadošo lomu šajā jautājumā, un esam nodevuši to kā ITRES jautājumu tagad. Mm, balstoties uz reglamenta 50. punktu, tad ITRE nozīmē kā vadošā komiteja. Un es arī aicinātu tomēr priekšsādātāju un visu komiteju kopumā tomēr protestēt un panākt, ka mēs tomēr arī atgūstam šīs kompetences un vadošo lomu enerģētikas politikā. Sadāk mēs lūdzu, varam pazaudēt visu to, ko esam jau panākuši piecu gadu laikā. Nu, kādā ziņā es jau teicu, ka es apsveicu Palecku kungu un viņa panākto rezultātu. Mēs arī piekrītu, kad ir, protams, jāuzsver apsanības loma starptautiskajās aģentūrās un starptautiskajā arēnā. Arī domāt par enerģetikas jautājumu risināšanu, kādā veidā mēs varam to aktīvāk darīt, kā mēs varam panākt aktīvāku iesaistarnās ar trešajām valstīm. Uh, Nu, mēs arī vēlētos, lai arī Eiropas Savienības delegācijas misijas uz vietas arī aktīvāk iesaistītos šī jautājuma risināšanā. Komisija ir izstrādājusi ceļakarti, balsoties uz izstrādāto paziņojumu, kam tālāk sekos arī likumdošanas priekšlikumi, un tas nozīmēs arī vēl labāk attīstītu arī enerģētikas arī politiku, kas saistīta energoapkārtas eh, drošību. Mums īpaši svarīgs jautājums par Eh, to, kas ir ceturtais punkts, kompromiss par Krieviju. Aicinātu visas politiskās grupas atbalstīt. Saskaņā ar 50. reglamentu punktu, te būs ļoti. Būs arī debats plenāsēs, jau ko es atbalstu. Paldies! Vai kāds vēlas vēl izteikties? Nē. Vēlos tikai norādīt, ka Tātad šis lēmums par kompetenci sadalījumu starp komitejām tika jau pieņemts iepriekš. Un, protams, te Piterlis kungs ir, kurš ir atbildīgais arī uh, ITRE komitejā. Un, nu, kādā ziņā mēs arī balstojamies tad uz pie, pie, reglamentu 50. punktu. Nu, galu galā, mēs redzam arī, ka te ir tā. Uh, Te ir, protams, sas, sasaistīts tas ar komisiju. Ja tas ir arī enerģētikas komisārs, kurš atbaldīgs, tad arī, protams, tad skatās arī, tad tas ir arī attiecīgā parlamenta komiteja. Tā ka tas nedaudz arī pietuvinās realitātei. Tas arī atbilst Nacionālo parlamentu praksē, tātad kurš ministrs virzies projektu, tās arī komisija atbildīgā ir attiecīgi Nacionālā parlamentā. Tāpat mēs arī nevaram to īstā noraidīt, tur ir zinām loģika. Un kompetenci sadalījums starp komitejām. Protams, vēl nākošajam periodam sasaukumā būs ļoti nopietns jautājums, kurš būs jāskata. Bet šobrīd ir tā sadalīts un, un jāatzīst, ka savstarpēji tā gandrīz tā kā cīņa. ka reizēm tas no tā rezultātē pilnīgi zaudējam 3-4 mēnešus, kamēr vispār sadalām savas kompetences. Tas ir pilnīgi kaut kāds neprāts. ja jau parādās tikai, piemēram, vārds tirzniecība, uzreiz tirzniecības komiteja uzskata, ka tas ir absolūti viņu prioritārais jautājums. Un tas pilnīgi bloķē vispār parlamentu darbu reizēm. Tāpēc ar vien kļūst aktuāls jautājums. Nu labi, tā kā mēs arī priekšsēdētu konferencē e, e, varam, protams, arī komiteja priekšsēdētāju starp arī šo jautājumu, tad vēlreiz vajadzēs izrunāt piemēram, partnerības nolīgumi. Četrus mēnešus viņi bija iestrēguši, tur nekas nenotika tikai tā. Un mēs vispār netikām iesaistīti atsevišķos jautājumos. Tātad tie ir noteikumi, kuri mums ir saistoši kopš tā brīža, kad īstenībā bija pilnīgi cits līgums un kad Eiropas parlamentam vispār nebija kompetence atsevišķos jomās. Bet, nu labi, tagad paldies, ka vēlreiz norādījāt šo problēmu. Tā ir jau zināma. Uh, Tālāk, vai papildus tagad vēlas kāds arī ko teikt? Šobrīd neviens nevēlas teikt. Nu labi, tad rīt par to balsojam. Komisija vēlas ko teikt? Paldies, vēlos izmantot šo iespēju. Vēlreiz norādīt, ka komisija ir apmierināta sagatavotu atzinumu un arī daudziem grozījumiem kas īstenībā arī citiem vārdiem tikai sniedz atbalstu komisijas paziņojumam, kurš tika uh, publicēts pagājušā gada septembrī. Vienlaikus te ir uzsvērta enerģētikas politikas nozīme ir Eiropas ārpolitikas mērķa sasniegšanā un cik svarīgi ir nodrošināt koordināciju ne tikai enerģētikas nolīgumu parakstīšanā ar sevišķām dalībvalstīm un trešām valstīm. Vēl, vēlos uzsvērt dažas lietas. Domāju tieši par šiem grozījumiem Pa ceļkarti. Vēlos atgādināt, ka Eiropas komisijas paziņojumā nav runa tikai par prioritātēm, bet vienlaikus tur arī seko konkrēts galvenās rīcības, kas skaidri nosaka tālākās darbības, kas jau ir, ir arī šobrīd jau īstenotas, un dažas no tām tiek šobrīd īstenotas jau ir procesā. Piemēram, vienošanās ar starp Eiropas Savienību un Krieviju un Baltkrieviju par energotīkliem. Pirmdien mums arī bija šo valstu delegācijas, un iepriekš arī mums bija uzsākts sarunas mēnesi iepriekš. Tālāk divpusēji un daudzpusēji nolīgumi, kas arī ir svarīgi mehānismi, kā mēs varam nodrošināt līdzvērtīgu tādu lauku, kur mēs visi varam vienots noteikums. To mēs piemēram visiem nolīgumiem, ne tikai uz sadarbības un mm, partnerības nolīgumiem. Uh, Katru reizi, kad mēs parakstām nolīgumus, mēs vienmēr mm, uzsveram, cik svarīgi ievērot Eiropas tiesībās nostiprinātos principus. Un tur mēs arī aktīvi nodrošinām, vienmēr cīnāmies, lai arī tiktu nodrošināt trešo valstu piekļūt tirgiem. Un tad ir atsevišķas klausulas, kas nav specifiski tieši šiem nolīgumiem, bet vēl papildus arī drošības klausulas par strīdus atrisināšanu un saulēcīgās brīdināšanas mehānismiem. Tie ir konkrēti instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, un nosakām, ka nav pieņemams vienpusējs eh, atkāps. Tātad, ja šāds ietkāps no līguma notiek, eh, tad tā ir uzskatām par līguma pārkāpumu, un tad tur arī, protams, ir apelācijas tiesa iesaistīt, kas tad saistās mums, piemēram, tirzniecības nolīgumiem. Un tālāk vēlos vēlreiz uzsvērt Eiropas Savienības sarunu risinātāju lomu, risināt sarunas ar trešām valstīm, runāt par lielajiem infrastruktūras projektiem vai arī tīklu saslēgšanu ar trešām valstīm. Uh, Šādi gadījumi pieprasa speciālu juridisku noteiktību un arī ekspertu atzinums, un tad jāatzīst, ka tāpēc Eiropas Savienībai ir daudz efektīvāk kompetence nekā, ja to darītu atsevišķās dalībvalstis. Kā piemēram, tas ir bijis Eiropas Savienība nolīgums ar Azerbaidžānu par gāzes vadu, tātad, kas šķērso kas, kas bija, kas bija sūru, un līdz to te tas tiek parakstīts, protams, ne tikai ar valstīm, bet arī atsevišķiem uzņēmumiem. Paldies jums par uzmanību. Paldies arī Švalskis vēlreiz lūdzu. Paldies par jūsu komentāru, par manu komentāru, bet lai viss būtu skaidrs. Es saprotu, ka arī komisāra Otingera darbības laikā tieši enerģētikas politikas ārējā dimensija ir iegūsi jaunu uh, nozīmi, daudz lielāku nozīmi, un, protams, kad es neapstrīdu, ka šobrīd mums parlamentā ir stākā savi noteikumi, bet vienlaikus mēs tomēr nevaram sekot komisijai, un komisija nevar diktēt, kuras tad atsevišķus noteikumus mēs tagad piemērosim. Tātad par Lētiska kungs jau norādīja, ka uh, atsauc uz 2007. gadu, te vairs nav runa tikai par enerģētiku atsevišķi, te ir absolūti tikai un viennozīmīgi ārpolitikas dimensija šajā ziņojumā skatīta, un tāpēc uzskatu, ka tas būtu mūsu kompetenci jautājums, un gal galā parlaments arī par to tā balsos. Tā tad mums būtu jāsaka, kāds ir mūsu redzējums. Jā, protams, enerģētikas komisārs dara izcilu darbu un tam līdzīgi, bet nu, mums tad ir jāpasaka, kāda ir mūsu šis sadarbības modelis. Ļoti labi un skaisti, ka tu pateici un atzini, ka arī vācu politiķis kaut ko labu var arī beidzot Eiropā izdarīt. Tas ir labs paraugs mūsu labākai sadarbībai, bet nu, par šīm kompetencēm, protams, tad vajadzēs šo jautājumu pārnāt ar Albertīni, kurš toreiz bija priekšsādātājs, un es toreiz par to vispār neatbildēju. Paldies, ka mums jūs vēlaties kaut ko teikt, ne? Ļoti labi, tad rītdien ķersimies uzreiz pie balsošanas un pēc tam 50. reglamentu punkta kārtību mēs vēl varēsim tad šos jautājumus skatīt, tātad vairāk te runāt par 59. pantu un droši vien, ka panāksim arī vairākas vienošanās. Nu, fakts ir tāds, ka, protams, enerģētikas politika ir ļoti svarīgs arī ārpolitikas instruments. Un Svarīgam Valskam ir absolūta taisnība. Vēlos vēlreiz norādīt, ka rītdien nebalsosim, nebalsosim par Izraelu. Komisija solīja sagatavot vienpusēju tādu atzinumu, bet, diemžēl, komisija šo tekstu nav mums nodrošinājusi, un līdz ar to mēs domājam, ka labāk tad pagaidīsim vispār šo komisijas atzinumu un par, balsosim pēc tam. Ceru, ka jūs tam piekrītat. Un tad rītdien to svītrosim no darba kārtības un kaut kad vēlāk par to dabo, balsosim. Visiem jauku vakaru! Look.